Uh, a very good morning, uh, ladies and gentlemen. Labrīt visiem, dāmas un kungi. Esiet sveicināti mūsu pirmajā iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komitejas 2013. gada sanāksmē. Laipni lūgti visi atpakaļ šajā komitejā. Tas attiec arī uz mūsu nopietni strādājošajiem komitejas locekļiem un jo īpaši referentiem par galvenajām tēmām, viņiem bija papildu darbs, brīvdienās viņiem bija daudz jāapstrādā visādi grozījumi. Tā tad eh, ķersimies klāt darbam, balsošana būs eh, šī mēneša beigās, tā tad gribu izmantot šo iespēju, novēlēt visiem laimīgu jauno gadu, ceru, ka esat atspirguši brīvdienu laikā, jo šīs gads mūsu komitējai būs ļoti noslogots. Un, protams, šis ir arī pēdējais pilnais šīs komitejas darba gads pirms pārējām pie vēlēšanu periodu 2014. gadā. Sveicu visus tos, kas mūsu klausās un skatās internetā. Un gatavojam arī mūsu jaunā gada laidumu iekšē tirgus un patērētāju aizsardzības komitejas žurnālam. Uz to vēl drusciņā pagaidu nu pievērsīsimies tagad. Uh, mūsu darba kārtībai. Darba kārtība jums ir izplatīta. Pieņemsim, ka jūs to esat apstiprinājuši. Labi. Ir vēl viens specifisks punkts attiecībā uz labojumu. Tehniskas izmaiņas nesam pieņemtajā regulā par lauksaimniecības un mežsaimniecības transporta līdzekļu apstiprināšanu. Tur Orģinālajā priekšlikumā daži datumi bija norādīti nepareizi. Mēs ar referentu Panzerī kungu esam apstiprinājuši labojumu arī ar koordinātoriem. Taču šis priekšlikums ir oficiāli arī jāpieņem komitejā. Šīs izmaiņas atainās jūsu dokumentu mapē. Ja neviens loceklis, šīs komitejas loceklis līdz uh, sanāks beigām neviens neiebildīs, tad pieņemsim, ka šie grozījumi, šīs izmaiņas, vienkārši ļoti labojums ir pieņemts. Līdz ar to pārējam pie svarīgi, vieniem no svarīgākiem projektiem, pie kuriem darbojamies nu jau vairākus gadus, Bernadetes Verņo vadībā. Tā ir direktīva par administratīvo sadarbību, izmantojot iekšējo tirgus informācijas sistēmu. Ir iesniegt arī kompromisa grozījumi. Esmu priecīgs par to, ka visi ēnu referenšēt, Legrības kundze, EPP vada. Uh, Pārnan, Pārvānovas kundze izteiksies Busoja kunga, vārdā Turna kungs ir šeit Maklārk, Maklārkina kundze ECR ir šeit. Tikai viens eh, koordinators nav klāt, viņš par to atvainojas. Esmu priecīgs arī šeit sveikt, eh, šeit eh, grupu. Tad eh, došu vēlāk tās vadītē vārdu. Tātad dodu tagad vārdu Bernadette Verņū, lai viņi pastāstītu par to, kāda ir situācija ar kompromisu grozījumiem. Lūdzu, vārds tev, Bernadette. Merci. Paldies, priekšsēdētāji. Vispirms Pirms sāksim diskusijas, arī es vēlos izmantot šo iespēju un visus apsveikt eh, jaunajā gadā, labu veselību, laimi. Eh, ceru, ka mēs visi varēsim strādāt harmoniski. Domāju, ka mēs esam viena no nedaudzajām komitejām priekšsēdētāji vēlos to uzsvērt, kas darbojas eh, īstenā eiropeiskās vērtības garā. Un katrs pauž eh, savu nostāju, savus ideālos, eh, savus politiskos ideālus, tomēr mēs visi, protam, piedalīties diskusijās. Vēlu arī tai komitē, ar kur daudz sadarbojamies šai eh, tematā, novēlēt laimīgu jauno gadu un neaizmirsīsim arī tulkus, saka Verņo kundze, kas vienmēr ir mūsu līdzgaitnieki, bez kuriem mēs nevarētu strādāt. Lielas paldies visiem! Tātad te mēs par, par eh, profesionālo kvalifikāciju atzīšanu. Mēs regulāri uh, eh, sazinājāmies, uh, eh, sanācām kopā ar ēnu referentiem, paldies viņiem par šo darbu. Mēs mēģinājām panākt visvarīgākos kompromisus attiecošo tekstu, ņemot vērā to, kā grozīmos paustas, visnotaļ atsevišķas, atšķirīgas nostājas, grozīm bija daudz, pāri par 7000, 700, bet tad, protams, jādomā arī par komisiju un padomu. Tā tad ir vēl dažas lietas, par kurām šodien jārunā. Būs vēl pēdējā sanāks starp ēnu referentiem nākošu trešdien. Ir jūtami divi pamatprincipi dažādām politiskām grupām. Te nav runa par uh, galīgajiem tekstu variantiem, jo vēl trešdien tie tiks noslīpēti un vēl daži temati, uh, ir tādi, par kuriem nav panākt pilnīgi vienošanās, tad par tiem vēl jāspriež. Vispirms 12 temati, kas atainoja šajos priekšlikumus, pasāstīt par mūsu mērķiem, runājot par daļēju pieejumu. Pirmkārt, tā jānotiek pamatoties katru gadījumu atsevišķi. To, piemēram, kompetentā iestāde var noraidīt vispārējo interešu dēļ, Un mums šķiet ļoti svarīgi šie uh, definēt šos vispārīgos apsvērumus. To varētu darīt, pamatojas pakalpojumu direktīvas pamatu aha, saistībā ar pa pastāvošā jurisprudence tieši praksi. Pirmkārt, pilnīga atzīšana uh, Uh, ir jau bijis norādīts, tas varētu būt viens uh, apsvērums, uh, ka profesionāls nav kvalificēts savā izcelsmes valstī un treškārt, ka tā nav tāda nozars profesija. Tālāk jautājums par praksi. Ņemot vērā šīs grūtības, kas ir saistīts ar prakses atalgošanu, šīs aspekts, atalgojuma aspekts praksē tika svītrots. Taču uh, Mēs precizējam, ka praks, direktīva attiec tikai uz tādu praksi, eh, kuru kāds iziet saistībā ar reglamentēto profesiju. Turklāt mēs arī sniedzam garantijas, ka šīs prakses laikā tiek ievērotas, ievērot darba noteikumi. Runājot par profesionālo karti, attiecībā uz šo karti mūsu metoda bija šāda. Mēs bijām pārliecināti, un es vienmēr tāda biju par to, ka ir nepieciešams paturēt Eh, atzīšanas pēc noklusēšanas eh, principu, lai izvairītos no profesionālas sūdzībām. Tomēr ir jāprecizē, ka atzīšana pēc noklusēšanas nav tiesības eh, strādāt savā profesijā. Un līdz ar to te ir iespējams paredzēt Uh, papildu periodu, lai pieprasītu papildu informāciju. Turklāt esam paplašinājuši arī profesionāla tiesības informāciju. Tagad runājot par uh, brīdinājumu mehānismu. Ja viss piekrīt, eh, ka tāds princips ir nepieciešams, tomēr īstenošana rada problēmas. Tāpēc, ka nacionālajie tiesība akšai ziņā un arī tradīcijas ir notaļ atšķirīgi. Mēs pēc iespējas mēģinājām ņemt vērā šo specifiku, paplašinot mehānismu uh, aptvērumu arī attiecībā uz krāpšanos. Runājot par ling, uh, valodniecisko tekstu kādā valodā tas ir. Te ir arī dažas praktiskas problēmas. Vispirms mēs gribējām definēt, kāda ir atbildība īstenojot kontroli, tā tā būtu tikai konkrētās vienīgās iestādes ziņā, vai arī to var noteikt dalībvalsts. Otkārt jāņem vērā profesionāli sniegtie, sniegtās apliecības, ka viņš zina valodu. Uh, un jāizveido standartizēti teksti, testi, kas būtu piemēroti katrai profesijai atsevišķi. Tas jau, piemēram, attiecas, ir līdzīgi testi, tad, kad ārvalstīskās grib studēt. Mums ir jāpanāk šeit. Vienošanās debats vēl nav beigušās. Tāda problēma ir ar tām valstīm, kurās ir vairākas oficiālās valodas. Svarīgi, lai profesionāļiem nebūtu pienākums prast vēl vienu valodu, ja savā ikdienas darbā tas reāli nav nepieciešams. Protams, šai gadienai es domāju par Beļģiju. Vēl ir jautājums par tādām valstīm kā Spānija, kur ir spēcīgi reģioni, kā piemēram Katalonija. Es domāju, nākošais trešdien par šo jautājumu tiks pieņems lēmums. Par to vēl spriedīsim. Turklāt eh, pat laba nedomāju būtu labs risinājums eh, izvirzīt par prasību reģionālās valodas prasmi tais valstīs, kurās ir dažas eh, tādas politiskas problēmas, lai uzlabotu eh, pakalpojumu kvalitāti un pacientu piekļuvi informācijai visu mūžu garumā. Mēs uzskatījām, ka ir jāparedz pastāvīga apmācība uh, veselības jomā strādājušiem personālam. Atbildīgas par to būs dalībvalstis, tām ir jāspēj pārbaudīt šis informātības līmenis. Runājot par kopīgo ietvaru. Šis ietvars ir ārkārtīgi svarīgs elements priekšlikumā, un tas tiešām atbilst Eiropas projektam. Šis plāns uh, var būt par pamatu, ka automātiski atzītu uh, profesionāļu darbības atļauju. Tātad būtu automātiski profesionāļu atzīšana, taču vienlaiks ir jānodrošina, ka profesionālās organizācijas piedalās šāda plāna izstrādē, runājot par sektoriālajām profesijām. Būtībā mēs mēģinājām izskatīt visus grozījumus, ņemot eh, vērā prasības piekļuvē informācijai, taču arī ņemām vērā dažas paustās bāžas. Runājot par īpašo medicīnisko pamatu apmācību, te mēs ierosinām iekļaut izglītošanos sešgadu laikā ar iespēju atzīt alternatīvo izglītību, kas būtu ilgus piecu gadus, tāda dažās dalībvalstīs pastāv, ņemot vērā to, ka, 51, ka 5500 mācības stundas ir bijušas iekļauts un ka arī tiek ņemts vērā 21b punkts. Un tad vēl attiecībā zobārstu izglītošanās tur jābūt vismaz 5000 stundu. Un jānodrošina ka uh, stomatologi un uh, žokļu ķirurgi ir īpaši izglītotie šai jomā. Un vecmātēm ir jābūt izglītotām divu gadu ilgumā pirms viņas specializēties savā profesijā. Uh, Un ir šeit jāprecizē, kādas būs sastāvdaļas teorētiskās un praktiskās šai profesijai. Un šķiet, ka mēs esam raduši vienošanos ar padomi. Tagad sākotnēji tā nebija. Runājot par farmaceitiem, arī šai ziņā eh, profesija ir ļoti attīstījusies, un 45. pantu otrais punkts ir jāatjauno, kā to ir piedāvājusi komisija, runājot par arhitektiem ir ierosinājums izglītībai jābūt sešu gadu garumā. Bet ņemot vērā dažādos izglītības uh, modeļus, ir piedāvāts variants, uh, kā varētu būt arī tādi kursi, uh, kuri tomēr aptver obligātās prasības, bet kas varbūt nav bijuši tā organizēti visi vienlaidus. Uh, Piemēram, Spānijā ir eh, dažādi tādi kombinējami kursi, un eh, šo kursu beidzējiem ir grūti rast darbu. Un tad par māsiņām vēl runa. Diskusijas par eh, šo profesiju padomē un arī parlamentā ir ļoti sarežģīts, tomēr mēs vismaz esam gatavi par to runāt. Pat laban ir E, lielas grūtības ar padomē. Pat laban mums vēl nav kompromisa grozījums, par to vēl grozījumi par šo tematu. Līdz nākošajai trešdienai mūsu galvenais uzdevums būs atrisināt Uh, atrisināt šo jautājumu ar padomu. Tad 23. janvārī par to spriedīsim komiteju. Runājot par notāriem, es domāju, nebūs grūti rast vienošanos ar padomu, taču Ramās viņam nav tik vienkārši. Esmu tikusies ar uh, uh, otrdien vakarā Vācijas federālo veselības ministru um, runājām stundu un 15 minūtes, um, mēs atklāti runājam, domāju, ka šis ministrs ir uzklausījis man sacīto, ka Eiropas projekts nav īstenojams harmonizējot uh, uz pamatojot uz minimālām prasībām, bet drīzāk uz progresīvām prasībām. Tad, tad uh, uh, pamatlīnija, kurā virzienā gribējām iet, ir 12 gadi, vismaz Vācijai un e, citām valstīm, kurās e, šis apmācības ilgums ir desmit gadi, e, šis aspekts ir mm, nepieņemams. Tātad, ja mēs paliekam pie desmit gadiem šo valsts gadījumā, tad ir jāizveido iegūto kompetenču saraksts, kas tad ir jāsalīdzina. Uh, visos gadienos, turklāt veselības joma pastāvīgi attīstās, un šī, šis saraksts ir arvien jāaktualizē, mēs nevaram riskēt ar pacientu veselību. Tomēr es domāju, ka parlaments šai ziņā ir progresīvāks par padomu māsiņu jautājumā. Es ceru, ka mēs radīsim vienošanos, taču pat labam nekas vēl nav panākt šai ziņā es domāju, saskarsimies ar grūtībām diskusiju laikā. Tas ir tas, kas man pat labāk bija sakāms. Šis temats eh, man nodarbiņā daudz nedēļas, taču mūsu diskusijās mēs virzāmies priekš, taču šīs diskusijas ir ārkārtīgi sarežģītas. Ja mēs radīsim risinājums, tas nozīmē, ka 2013. gads sāks ļoti veiksmīgi. Katrā ziņā vēlos pateikties visiem deputātiem, viņu personālu, kas strādājuši pie šī temata, jo šis temats pilsoņiem ir ārkārtīgi svarīgs. Paldies! Well, thank you very much for so clear... Liels paldies par to, ka jūs tik skaidri mūs informējāt par to, kas jau ir sasniegts un tām jomām, kur vēl uh, viss nav atrisināts. Mēs, uh, jūs strādājat pie tā, lai panāktu vienošanos, gan jau mēs nonāksim arī pie balsojuma, un jūs cenšaties nodrošināt, lai rezultāts būtu pēc iespējas labāks. Tagad uzklausīsim ēnu referentu, un pirmais runātājs ir Francis Ligrips. Francijas Legripas atvainojas. Paldies priekšsēdētājs no savas puses vēlos apsveikt mūsu komitejas deputātus jaunajā gadā un vēlos uh, novēlēt izcilu uh, panākumiem bagātu 2013. gadu. Pārunājot par šo tematu, par profesionālo kvalifikāciju atzīšanu, mēs pie šā jautājuma uh, turpinam turpināsim strādāt vēl turpmākajās dienās un stundās, cenšoties panākt kompromisu un strādājasim konstruktīvā gaisotnē, bet uh, ir jāatrisina ne tikai detaļas, bet vēl pat nav um, panākt vienošanās par dažiem svarīgiem jautājumiem. Uh, Protams, arī mūsu referente norādīja, ka mēs precizēsim uh, savu nostāju un centīsimies panākt uh, plašu, stabilu vairākumu, lai varētu uzsākt sarunu procesu konsekventā veidā un panākt pēc iespējas lielu ietekmi. Tagad pie dažiem punktiem pievērsīšos par Eiropas profesionālo kārti. Mēs esam vienojušies par to, ka par termiņiem ir jāved sarunas ar dalību valstīm, kam varbūt pat vairāk nekā mums ir precīzs viedoklis par to, kura procedūra ir reāli īstenojama par um, klusējos šo piekrišanu, es piekrītu referentei, ka šis uh, princips ir jāsaglabā, bet stingri jāuzstāj uz to uh, arī mm, sarunās ar dalību valstīm mums ir jācenšas panākt, lai uh, tiktu izskatīts jautājums par uh, pieprasījumu izskatīšanu attiecībā uz Eiropas profesionālo karti. Šeit izskan bāžas par noteiktām profesijām, it īpaši veselības aizsardzības jomā, un tādēļ mēs atbalstām šo um, apturēšanas uh, termiņu pieprasījumu lai varētu pieprasīt papildus dokumentus un nosakot pienākumu izcelsmes dalībvalstīm sniegt uh, atbildi uh, nedēļas laikā un arī uh, tas, ka šī klusējošā piekrišana negarantē automātisku kvalifikācijas atzīšanu. Tālāk citās jomās um, ir, um, mēs esam apmierināti ar um, sasniegto progresu un par um, to, ka mūsu grozījumi ir atbalstīti par daļējo piekļuvi uh, profesijai, ka šie jautājumi ir jāizskata katrs gadījums atsevišķi. Tas attiecas uz tām jomām, kur nedarbojas automātiskās atzīšanas procedūra, un esam apmierināti ar to, ka tautas partijas grupas nostāja ņemta vērā. Mēs arī uh, eh, ņēmām vērā atsevišķu profesiju pārstāju paustās bāžas. Es gribētu atgādināt šai sakarā ka mans grozījums par uh, eh, vispārēju jo interešu nodrošināšanas gadījumiem, kas uh, bija saskaņā ar Eiropas Savienības tiesas lēmumu. Man priecēja, ka šis grozījums tika ņemts vērā. Un vispārējo sabiedrības interešu vārdā uh, ir šeit precizēts, ka dalību valsts varēs noraidīt pieprasījumu daļējai piekļuvēji. Un uh, šis uh, pas, šis princips, manuprāt, ir jāizteno mm, balstoties uz tiesas nolēmumiem un ir jāseko, kā šis princips tiek īstenots un dalību valstis var informēt Eiropas komisiju, kad ir noraidīts pieprasījums pēc daļējas piekļuves. Uh, varbūt eh, nebija īsti saprātīgi paredzēt eh, to, ka komisija eh, ikdienā izskata tādus gadījumus, kuros dalību valstis varētu noraidīt pieprasījums pēc daļējas piekļuves, bet tomēr ir jāizveido tāds uzraudzības mehānisms, un es paredzu 60. pāntā iekļaut jaunu normu, ka dalību valsts ik pēc diviem gadiem informē par direktīvas īstenošanu attiecībā arī uz daļējo piekļuvi uh, profesijai. Tātad šāds pārskats būtu jāsniedz ik pēc diviem gadiem. Tālāk par praksēm vai stāžiem. Mani iepriecināja tas, ka Eiropas Savienība direktīvas projektā ir iekļāvusi tālajošu priekšlikumu attiecībā uz mācību praksēm. Es gribētu iet vēl tālāk nosakot kvalitātes prasības mācību praksēm šai direktīvā. Es domāju, ka mums ir jāizmanto šis tiesību instruments, lai dotu skaidru politisku signālu par mācību prakšu nozīmi, par to, kvalitātes uh, nozīmi, un es piekrītu referentes nostājai, un es domāju, ka mums ir jāved diskusijas par šiem jautājumiem ar citām uh, iestādēm, tā skaitā padomi, un es uzstāju šo jautājumu, ka ir jānodrošina kvalita, kvalitātes prasības mācību uh, prakšu uh, organizēšanai, tā tad uh, un uh, 639. grozījums 55. a pantam ir uh, paredzēts, ka šādas mācību prakses nenodrošina automātisku piekļuvi um, reglamentā noteiktajām profesijām. Es domāju, ka šai jautājumā mēs radīsim uh, vienprātību. Un vēl noslēgumā vēlējos uh, runāt par divām ļoti cienījamām profesijām. Uh, un šeit ir izskanējuši daudzi argumenti, diskusija vēl nav beigusies. Runa ir par notāriem un medicīnas māsām. Eh, notāru gadījumā, atklāti sakot, eh, šī vienprātības joprojām nav. Ne mūsu komitejā, ne citās institūcijās esam jau vairāk kārt dzirdējuši argumentus par to. Eh, tātad šos argumentus pauž notāri paši, jo tie nevēlas, lai šī profesija tiktu iekļūt direktīvas aptvērumā, uh, un šķiet arī padomē situācija kļūst arvien sarežģītāk. Un notāru profesijas iekļaušana direktīvas aptvērumā um, nav, nav atrisināts. Tātad mēs dzirdā, esam dzirdējuši argumentus par to, ka e, notāriem ir nepieciešams nodrošināt juridisku tiesisko paļāvību, uh, Uh, kā to ir nolēmusi Eiropas tiesa, kas atcēla uh, pilsonības uh, klauzulu, bet tai pašā laikā padomē var notikt bloķēšanās šajā jautājumā, un tas var novest pie tā, ka diskusija process par šo svarīgo direktīvu ievēlkas, ka tās pieņemšana arī tiek aizkavēta. Uh, bet daudzi, daudzu citu profesiju pārstāvi vēlas pēc iespējas ātrāku šīs direktīvas pieņemšanu, lai varētu izmantot uh, paredzētās priekšrocības. Un varbūt notāru gadījumā mēs varētu paredzēt uh, tādu klauzulu, kas atceļ šo jautājumu uz vēlāku laiku. Šobrīd uh, šī profesija netiek iekļaut direktīvas aptvērumā, bet skaidri un precīzi paredzēt, ka šis, pie šī jautājuma mēs atgriežamies vēlāk. Tālāk runājot par um, medicīnas māsu izglītību un apmācību, arī šeit mums noteikti ir jāpanāk kompromiss esmu jau iepriekšējā sēdē ilgi un plaši skaidrojusi tautas partijas grupas nostāju. Mēs esam iesnieguši arī 31. pantām grozījumu, jau no sākuma norādot, eh, ka tas ir kā pamats turpmākām diskusijām, lai mēs varētu formulēt saprātīgu nostāju, saprātīgu kompromisu Um, ņemot vērā referentes teikto, es domāju, ka mums ir jāraugās uz to, lai saglabātu dažādus sis, izglītības sistēmu specifiku dažādās dalību valstīs Eiropas Savienībā. Un mums ir jāprecizē uh, prasmju saraksts, varbūt pat jāpastiprina šīs uh, prasības un jābalstās uz prasmēm, ne tik daudz uz izglītības ilgumu šai procesā. Jāsaka, ka uh, vēl jau bezmiegs mani nemoka, vēl jau ir iespējas uh, kaut ko radoši šeit uh, panākt, un es domāju, ka mums ir jācenšas saglabāt uh, iespēju, lai uh, dalību valstīs varētu pastāvēt atšķirīgas uh, izglītības sistēmas šajā jomā. Un vēl pašā noslēgumā priekšsādātāja kungs gribu teikt, ka esam daudz strādājuši, izpētot dažādu profesiju pārstāvju prasības un bažas dažādās nozarēs. Esam veikuši analīzi, un tagad uh, referentei ar mūsu atbalstu būtu jāveido tāds uh, horizontāls skatījums mūsu finiša taisnē, lai izveidotu konsekventu, saskaņotu pieju uh, Uh, attiecībā uz visiem mūsu kompromisu grozījumiem, uh, par to, kā mums censties uh, harmonizēt kompetenci jāprecizēs prasības virknei profesiju, lai mums būtu tāds kopīgs un horizontāls skatījums. Mērķis ir nodrošināt mobilitāti, lai nodrošinātu izaugsmi un lai tas viss nāktu par labu Eiropas Savienības darba tirgumu. Paldies! Well, thank you. Uh, thank you very much indeed. Paldies! Paldies par jūsu izklāstu un interesantajiem komentāriem, un tie labi sasauc ar Verņo kundzes teikto. Turinens kundzei, kas tik smagi strādāja, bija jā, būs tūlīt jādodas uz ekonu komiteju, varbūt, ka uh, jūs neiebildīsiet, ka tādēļ došu vārdu tikai viņai tagad. Uh, Emīlija, lūdzu, paldies, novēlēšu visiem laimīgu jauno gadu, sevišķi referentei. Mēs esam nedaudz noraizējušies, bet skatos, ka lietas tomēr uh, virzās pa pareizo ceļu. Varbūt, ka varēsim šo darbu noslēgt jau nākamajā nedēļā, bet tas no mums prasīs daudz darba sviedru. Pastāstīšu par to, uh, par ko īsti esam uh, noraizējušies. Es esmu iepazinusies ar definīcijām un Mēs esam nobežījušies par 4F punkta B apakšpunktu padome. Šo fragmentu tekstā ir svītrojis un varbūt, ka parlamentam vajadzētu rīkoties tāpat. Tālāk par stāžiem vai praksēm. Mums ir jāsaprot vai šīs aktivitātes ir iespējams nodalīt citu no citas un vai mēs to varam uzskatīt par autonomu profesiju uzņemšanas valstī vai, valstī, vai izcelsmes dalību valstī. Jums tā tad e, ir jānorāda tekstā, kura valstī tad īsti šī aktivitāte tiek veikta tālāk par stāžiem e, jebšu e, praksēm. Jūs noteikti zināt, ka es vienmēr esmu atbalstījis to, lai eh, praktikanti varētu eh, iziet šādu apmācību, lai tā būtu cienīga. Es jau par to esmu runājis, es esmu atbalstījuši eh, stāžus kā tādus. Bet 3. decembrī padomu uzsāka konsultācijas ar sociālajiem partneriem un domāju, ka varētu uh, būtu pāragri sākt regulējumu šajā jomā, runājot par līgumiem. Es domāju, ka šis nav pareiza īstais brīdis un īstā vieta, eh, kur par to runāt. Es iepazinos arī ar jūsu pēdējo priekšlikumu, kas ir eh, ļoti ierobežots. Varbūt, ka tas varētu būt labākais risinājums, jo tādā gadījumā mēs neierobežojam sociālo partneru tiesības. Par valodām runājot, eh, zaļo grupā mēs zaļo saucam arī par EFA, Eiropas brīvo aliansi. Un mēs eh, ceram, ka tiek ņemtas vērā īpašas valodas. Eh, dažreiz varbūt eh, ir nepieciešama saziņa divās valodās. Tekstā ir rakstīts viena no oficiālajām valodām. Tātad es apspriedīšos ar grupas kolēģiem, lai noskaidrotu, vai viņi ir apmierināti ar šādām definīcijām. Tālāk. Deleģētie tiesību akti. Domāju, ka par to ir jārunā tā detalizētāk, it sevišķi runājot par kopīgo apmācības ietvaru. Šis jautājums ir ļoti delikāts. Mēs runājam par eh, dalību valstu mācību plāniem, par izglītības sistēmām, un mēs vēlamies pa parūpēties par to, lai tiktu saglabāta lēmumu pieņemšanas vara. Tāpat mēs varētu pieprasīt Eiropas eh, pieejas izmantošana ir labi, ka cilvēki profesionāli dažādās jomās var satikties, eh, bet eh, Eiropai vajadzētu varbūt būt iniciatorē, bet nu, nevajadzētu neko uzspiest no augšas. Tālāk par medmāsām runājot. Mēs vēlamies piedāvāt ļoti labu sistēmu, Dānijā ir duāla sistēma, Hilda ir no Vācijas, tur arī ir duāla sistēma, bet jāsaka, ka slimnīcās ir ļoti atšķirīgas struktūras, piemēram, Dānijā ir uh, medmāsas un medmāsu palīgi, un Vācijā ir ārsta asistenti un medmāsas. Struktūras līdz ar to ir atšķirīgas ja mēs varētu ievērot šīs dalību valstīs pastāvošās atšķirības un ieviest augstus standartus, tas varētu būt pietiekami labs risinājums. Jūs tāpat pieminējāt saturisko pieeju. Uh, Mēs patiešām eh, gribētu redzēt šeit tādu elastīgu risinājumu, un vai mēs runājam par 10 vai 12 gadu pieredzi, nu, cik, kā tas sasauksies ar mēdmāsas uh, eh, kvalifikāciju. Parun, padomāsim par to, un es tagad skrienu uz ekonu komiteju, tiekamies nākamnedēļ. Paldies! Paldies, paldies, Emīlija! Paldies, ka tu uh, eh, pieskāries arī šiem problēmu jautājumiem, un tagad Parvānovs kundze. Paldies, priekšsēdētāji! Es arī vēlējos novēlēt laimīgu jauno gadu visiem kolēģiem. Un gribu atvainoties Kristiāna Buskā vārdā, kas ir mūsu ēna referents, viņš nevarēja ierasties šodien. Viņš vēlējās pateikties referentei un visiem ēna referentiem par labo sadarbības garu, kāds valdīja ziņojuma tapšanas laikā, un galu galā mēs varējām vienoties par kompromisu. Mēs esam pašpaļāvības pilni, ka vēl neatrisinātie jautājumi tiks atrisināti nākamo nedēļu laikā. Un tagad es pieskaršos būs kā kunga komentāriem. Tātad par daļēju piekļuvi. Ir jāparūpējas, lai daļēja piekļuve būtu izņēmums, nevis likums. Tādēļ mēs atbalstām ko kompromisu, kas tika rasts ar politiskajām grupām, runājot par automātisko kvalifikāciju kvalifikāciju atzīšanu attiecībā uz profesionāļiem un daļēji piekļuvi, ņemot vērā arī vispārīgs nozīmes pakalpojums kā tas ir minēts ES tiesas spriedumā. Tālāk par praksi, lai iegūtu profesionālas sēkmes un uh, iemaņas ir nepieciešama prakse, tāpat tā var atvieglot mobilitāti. Praksēm ir jābūt atzītām, Un 55a punktā ir kāds aspekts, kas noteikti ir jāizpēta rūpīgāk, proti eh, prakses nepieciešamība ir jābūt eh, arī noslēgtam līgumam, kurā ir norādīts, kādas iemaņas ir jāapgūst prakses laikā, un mums varbūt nevajadzētu uzlikt pārāk lielu slogu dalību valstīm, e, ja mm, mērķi to neataisno. Tālāk termiņi, ņemot vērā profesionālo kodu un uh, laika grafiku, mums vajadzētu uh, noteikt realistiskus termiņus, lai dalību valsts to varētu ievērot un uh, Dalību valstīm varētu būt trīs nedēļas, lai izveidot profesionālo kodu, būs arī pārtraukšanas profesionālo hartu, kartu, un tur uh, uh, ir jānosaka arī uh, izcelsmes uh, dalībvalsts definīcija. Tālāk par brīdināšanas mehānismu. Mums ir nepieciešams eh, veidot sistēmu tādu uzticamāku, un mēs uzskatām, ka brīdinājuma mehānisma ieviešana noteikti nāks par labu šim mērķim. Tāpat mums vajadzētu saprast, ka Bažas varētu radīt eh, brīdinājuma sistēmas iedarbināšana pirms ir notikušas konsultācijas eh, ar eh, attiecīgās valsts iestādēm, disciplināro tiesu un tā tālāk. Un ir jābūt līdzsvaram starp pa pacienta aizsardzību un uh, profesionālajām ārstu kvalifikācijām. Tālāk par valodu režīmu esam sasnieguši ļoti nozīmīgu progresu. 6.05 grozījumā tas ir iekļauts, iekļaujot atsauci uz valodu prasmes pārbaudi. Valodu pārbaudes vienmēr ir jāveic atbilstīgajām iestādēm un ir jābūt ir jāveic atbilstīgajām, atbildīgajām iestādēm, bet ja tas nav iespējams, to var veikt arī kāda cita struktūra. Valodu pārbaudes nav pirmā kompetentās iestādes atbildība, tās vienkārši to var darīt, ja tas ir nepieciešams. Un es domāju, ka ir arī uh, nedaudz uh, jāgroza uh, lingvistiskā versija apsvērumos. Tālāk eh, medicīniskā apmācība, eh, tā ir jāielaksta sešus gadus, eh, un ja mēs runājam par 5500 stundām, tas varētu atbilst pieciem gadiem. Kompromis, ko piedāvā referente, runā par sešiem gadiem un 5500 stundām kā tādu obligātu prasību. Uh, to varētu ievērot, ņemot vērā direktīvā noteiktos standartus, un tas varētu piedāvāt pietiekam labu risinājumu atrisinot vairākas problēmas, kas līdz šim pastāvēja sektorā. Ja mēs runājam par apmācības sistēmu un uh, kredītu piešķiršanu ir jāizveido labāka un harmonizēta sistēma, un es domāju, ka referenti varēs atrisināt arī e, tos problēmas, kas saistīts ar medmāsiņām. Paldies! Paldies par jūsu vērtīgajiem komentāriem, un domāju, ka mēs visi varam piekrist arī jūsu pēdējiem izteikumiem, un pirms dot vārdu. Maklārkins kundzei grib teikt, ka Švāba kungs un Hānzlikas kundze arī ir pieteikušies runāt, un tāpat citi kolēģi vēlas ko paust. Pēc tam, kad ēnu referenti būs izteikušies, došu vārdu arī pāriem kolēģiem. Maklārkins kundze lūdzu. Paldies priekšsādētāji, laimīgi jauno gadu visiem, kas šodien ir atnākuši. Eh, Priekšsēdētāji gribēju apsveikt arī jūs par balvas iegūšanu, par ieguldījumu apvienotās karalists uh, uzņēmēja darbības veicināšanā. Ja mēs runājam par profesionālajām kvalifikācijām, Mēs darbu sākām jau 2012. gadā, un es ceru, ka mēs varēsim 2013. gadā atrisināt samilzušās problēmas. Es zinu, ka ļoti daudz kas ir darīts arī tehniskā līmenī. E, mūsu darbinieki un palīgi ir veikuši smagu darbu, bet e, tagad neiedziļinošanos detaļās runāšu par kompromisiem mēs runājam par pamat medicīnisko apmācību kompromiss, kas ir sasniegts, mums patiešām ir paprātam, tur ir noteiktas atkāpes izņēmuma gadījumos, bet mums ir jāsaglabā joprojām spēkā esošie augstie standarti, kādi, piemēram, eh, pastāv apvienotajā karalistē. Ja var piedāvāt ļoti labu apmācību piecu gadu laikā, tad kādēļ universitātēm šo laiku vajadzētu paildzināt uz sešiem gadiem? Nu, tam nav īpaši liels jēgas. Ja referente varētu man pastāstīt, kāda apsvēruma dēļ viņa to ir darījusi, es būtu viņai pateicīga. Es domāju, ka šeit nevajadzētu kaut ko grozīt. Tāpat esmu nobažījusies par kompromisu grozījumiem, kas attiec uz pro sektorālām profesijām. Tas eh, vairāk attiecas uz dalību valstīm, un ja mēs te iejaucamies izglītības sistēmās, tas nav saskaņā ar subsidiaritātes principu. Un vienāda pieeja visiem, nu, īsti nebūtu šīs direktīvas galvenais mērķis. Tālāk par praksēm. Mums ir jābūt piesardzīgiem Direktīvā mēs nerunājam par nodarbinātību un sociālajām tiesībām, bet gan par kvalifikāciju savstarpēju atzīšanu. Zinu, ka kolēģi noteikti zina, ko domāju par 55a punktu, eh, ka prakses laikā ir jāņem vērā eh, dažādi apmācības mērķi, bet mums par to nevajadzētu runāt tieši šajā likumdošanas aktā, vismaz man tā šķiet. Turanens kundze jau to arī pieminēja. Runājot par kopīgo apmācības ietvaru, te tiek runāts par uh, māsiņām, par medmāsām, par uh, ārstiem, vecmātēm. Uh, mums patiešām uh, vajadzētu vienkāršot šo likumdošanu, jo noteikti tāds ir šī ziņojuma mērķis. Mums nevajadzētu censties par katru cenu būt ārkārtīgi ambicioziem un beigās situācija tikai sažģīt. Runājot par valodas zināšanu pārbaudi, uh, ja attiecīgās iestādes pārbaudīs visas, pārbaudīs valodas zināšanas, kāds ir minēts apsvērumos, varbūt par šādu ierosinājumu varētu padomāt, bet mums ir jāsaprot, ka ne visas šīs iestādes tiešā veidā veiks valodas zināšanu pārbaudi. Es šeit gribētu piedāvāt citu kompromisu, ja tas būtu paprātām citām politiskajām grupām. Varbūt, ka referente šeit varētu kaut ko precizēt un ir jāparūpējas, lai pārbaudas patiešām notiek pirms cilvēku pieņemšanas darbā. E, katrā ziņā es domāju, ka teksts ir visai labi pārdomāts, bet interesanti, ja interesētās puses arī nedaudz nobažījušās runājot par kompetentajām iestādēm un uzņēmēju iestādēm, jo viņiem šķiet, ka uzņēmēju iestādēm ir jāveic šis darbs. Nu, varbūt, ka to arī varētu detalizētāk pārbaudīt. Uh, Es gribēju teikt, ka vairākos ziņojumos eh, ir paustas šīs bažas, ko nu pat minēju arī es pati. Šie jautājumi joprojām nav atrisināti, es gribēju tam pievērsties. Tātad ceru uz kaut kādiem risinājumiem un eh, gribēju arī kaut ko vairāk dzirdēt par sektorālajām profesijām. Paldies! Paldies uh, Maklārkins kundzei. Paldies, ka pieskārāties visiem šiem jautājumiem, un mums noteikti ir jādomā par tām jomām, kur joprojām pastāv problēmas, lai varētu vienoties par eh, veiksmīgākiem kompromisiem. Nu, mēs esam nedaudz eh, iekavējuši, bet es negribu kolēģu vēlmi izteikties ierobežot, bet lūkšu citus runātājus tomēr skatīties pūkstenī. Es neredzu švāba kungu zālē. Jā, viņš pieteicās runāt, bet es viņu šeit nemānu. Tādēļ došu vārdu Hānslīkas kundzei. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es arī vēlējos pateikties visiem uh, kas piedalījās ziņojuma tapšanā, vēlējos uh, novēlēt laimīgu jauno gadu kolēģiem, gribēju uh, uzteikt arī referentes darbu. Mēs zinām, cik grūtu darbu jūs veicāt. Tagad daži vārdi par piedāvātajiem uh, kompromisiem. Daļēja piekļuve, ceturtais apsvērums, 4F pants, varbūt, ka būtu veiksmīgāk runāt tieši par veselības aprūpas nozari. Profesiju atzīšana sektoriālās sektorālā sistēmā un kopīgo izglītības ietveru un valodu testiem. Tie ir jautājumi, kas ir īpaši tuvu man. Profesionāli profesionālās jomas var uh, atzīt, uh, izmantojot vispārīgu pieeju 4C, 4D, divas nedēļas vai viena nedēļa. 505, uh, tur ir runāts par 48 stundām. Man šķiet, ka tas ir ļoti īs laiks. Mums, protams, procedūra ir jāpātrina, bet vajadzētu noteikt realistiskākus termiņus, ko dalību valsts patiešām varētu ievērot. Un vajadzētu apzināties, vai 48 stundu uh, termiņš patiešām ir ļoti prātīgs. Es nezinu, vai par to tiks vestas sarunas, Bet runājot par šo lielo stundu skaitu, par uh, apmācību, kas ir uh, jāiziet uh, medicīnas nozarē strādājošiem. 5000 stundas, kas ir tā ir apmācība, kas jāiziet vecmātēm. Uh, Eh, ir, tas ir jautājums, ko es gribēju uzdot eh, referentiem, vai tas patiešām ir realistiski. Un vēl kāds jautājums, par ko esmu runājusi jau uh, vairākas reizes, proti polijas medmāsas 30. un 33. punktā kompromisos nav iekļauti šie uh, priekšlikumi, kas attiecas tieši uz uh, polijas uh, medmāsām. Protams, tas. Domāju, ka to varētu vēl vairāk precizēt. Paldies, Handliks kundze. Lūdzu, nākamā runātāja. Ja auch Frau Weisgerber, die ja in, der, äh, in diesem Themen kommt. Es äh, gribēju šodien mm, runāt Vaisgerberas äh, kundzes vārdā, kas ir strādājis kā ēnu referenti. Viņa gan pat nevarēja ierasties, gribēju pateikties uh, Vernā kundzei, ka viņi ir arī uh, sazinājusies ar Bāra kungu, Vācijas veselības ministru, bet es gribēju pavaicāt, ko tad īsti referente ir darījusi, aplūkojot šo duālo izglītību, kas pastāv Vācijā, un arī medmāsas. Uh, viņām ir jāiziet uh, visai liela teorētiskā apmācība, viņām ir uh, jā, jāiet arī vispārēji izglītojošā skolā paralēli profesionālajai izglītībai. Es patiešām tiešām gribētu dzirdēt ko vairāk, jo, protams, eh, tā, tas, ko dara ministri, ir padomes ziņā, bet eh, es gribētu vairāk kaut ko dzirdēt par parlamentu pozīciju. Paldies! Right, thank you. Well, I'll... Paldies! Esmu pārliecināts par to, ka uz to vēlāk tiks sniegsta atbildi. Es zinu, ka vēl citi vēlējās izteikties. Aicināšu Jorganu Tīčeru izteikties, un tad Verņo kundze rezumēs diskusijas, un tad runāsim par galīgo uh, posmu un darbības posmu. Pirms balsojam. Lūdzu, Jorgans Tīčers. Paldies! Uh, iz, mēģināšu izteikties īsi, un tomēr visiem vispirms laimīgi jauno gadu. Uh, pievērsīšu uzmanību uh, dažiem kompromisu grozījumu elementiem. Eiropas profesionālā karta es pilnīgi atbalstu šo priekšlikumu. Mēs uh, ļoti uzmanīgi sakam debatēm par atalgotu praksi. Es domāju, šis atalgojums ir svarīgs, esam gatavi tāpēc arī mainīt mūsu nostāju šai ziņā. Varbūt tas ir papildu elements, pie kur var strādāt. Te ir runa ne tikai par izteiksmes valsti, tā ne tikai ir jāprecizē, bet arī e, nosūtīja valsti to valsti, kurā tad tiks izmanto šis dokuments. Tad līdz šim vēl te nav skaidrības, esam gatavi pie tā strādāt. E, ja tā varētu sacīt, eh, galvenais slēpjas tieši detaļās, ir dažas svarīgas profesijas. Pievērsīšu uzmanību četrām māsas. Esam gatavi iesniegt savu ieguldījumu kompromisā šai ziņā. Es domāju, arī komisārs Barņē tā ir gatavs rīkoties. Uh, mēs es esam raduši risinājumu pragmatisku, ambiciozu un Eiropas risinājumu. Trīs burvi vārdi, jo mēs šeit runājam par Eiropā, Eiropas profesijā ar automātisku atzīšanu. Kāpēc Eiropieši? Tāpēc, ka runa par īstenošanu dalībvalsts pieņems lēmumu, kā vislabāk to īstenot, taču lūdzu sniedziet Eiropas komisijai īstenojamus noteikumus, ja jūs nododat visas kompetences dalībvalstīm, tad eh, attiecībā uz eh, ārstiem, piemēram, kas tad to īstenos? Piemērs, kur tas ir svarīgi. Ja jūs, piemēram, apspriežat paplašināšanos, jaunās dalībvalstis sāks ar visādām eh, atrunām, izņēmumiem, un tur komisija vairs nekas nebūs sakāms Bet es piekrītu tam komentāram, ka būtībā eh, izglītība dalībvalsts ziņā, taču sniedziet mums iespēju izstrādāt īstenojums noteikums. Tad arhitekti, uz to norādīja arī referenti, divas lietas. Kompromisa grozīmā minimālais izglītības ilgums arhitektiem šiet ir garāks nekā citām profesijām bet uh, eh, ārstiem un zobārstiem tas ir ilgāks. Kāpēc? Esam gatavi mainīt savu nostāju. Referenti norādīja uz situāciju Spānijā. Spānijā pat labam izglītības ilgums šai profesijai ir pieci gadi, nevis seši gadi. Iespējams, ka to var eh, vēl skatīt nākoš, nākošais diskusijas notāri. Mēs domājam, šī profesija nav gatava tikt iekļauta šai direktīvām. Komiteja ar tas jāatzīst. Varbūt ir kaut kāds elegantāks risinājums. Tas arī viss, kas man pat labam ir sakāms. Paldies par uzmanību. Well, thank you very much indeed, Jürgen, teacher. And, um... Paldies, teacher kungs. Un arī pateicos par jūsu sadarbību ar mūsu komandu. Bernadete, došu vārdu tev Uh, nobeiguma vārdiem, rezumējumam. Žuvēna kungs jau ir klāt. Labi, izteikšos pavisam īsi. E, laika jau vairs nav daudz, nevar atbildēt visu. Es domāju, ka mums tiešām ir jārod vienošanās. Piekrītu e, uh, Kostāns Legribs sacītēm horizontāla globālajai vīzijai. Un tīčera kungs no komisijas puses var jums sacīt, ja mums izdosies rast gan pragmatiskajās ambīcijās, gan eiropeiskajā skatījumā, ja vīzijā, tad mēs pilnīgi varam iestāties par šīm trijām tēmām. Priekšstādātājs sacīja, ka man būs jāizteno te brīnums. Es gan tā gluži nedomāju, kaut arī man sauc Bernadete. Uh, Ir vēl dažas detaļas, par kurām ir atšķirīgi nodokļi. Jūs norādiet, piemēram, uz notāra profesijas iekļaušanu. Taču mums jārod risinājums. Es domāju, ka trešdienas pēcpusdienā mēs ilgi vēl runāsim ar visiem ēnu referentiem par galvenajiem punktiem. Un diskusijas atbildot uz Bezbergeras kundzes pārstāvi pievēršoties Vācijas federācijas veselības ministra saruna. Tātad šīs diskusijas tik vienkārši vēl nebeigsies. Mēs katrs esam mēģinājuši veikt savu ceļa gabliņu, jo šādi mēs strādājam Eiropas līmenī. Mēs mm, taču nevēlamies bū, iecikloties uz savu nacionālo egoismu, savu nacionālos valsts teritoriju. Un taču es ceru, mēs radīsim risinājumu. Es tiešām tā ceru. Paldies! I think Mrs. Vahan was keen to know. Uh... Es domāju, Varēns kundze gribēja uh, zināt par šiem grozījumiem, kas tika iesniegt, bet varbūt jūs specifiski atsevišķi ar viņu var tikties. Jā, vispirms ar ānu referentiem. Saka referenti, labi. Es tikai gribēju apstiprināt, dāmas un kungi, saka priekšsēdētājs, ka balsosim par visu pakotni Verņo, Verņo kundzes vadībā 23. janvārī pēc divām nedēļām, tātad pēc Strasbūras sesijas, tā ir mūsu nākošā sanāksme. Ļoti intensīva sanāksme, tad mēs arī balsosim par koncesijām, par galveno valsts iepirkuma pakotni. Tātad šis darbkārtības punkts ir izskatīts, pateicos Verņo kundzei, ēnu referentiem, tīčer kungam. Gribu norādīt, ka īrijas ministrs Rorijas Kvīns ir personīgi ieinteresēts šai jautājumā. Viņš ir arī ticies ar ānu referentiem, es domāju. Tas mūs tiešām uh, sniedz jaunu spēku strādājot pie, šīs, pie šī temata. Prieks, ka īrijas ministrs pievērš tam uzmanību. Tātad liels paldies! Pāriem pie nākošā darba kārtības punkta. situācijas izskatīšana, par ļoti svarīgu priekšlikumu par koncesijām un grozījumu izskatīšanu. Pirms pievēršamies tam, vēlos vēl piebilst mani sākumā sacītajam. Nākošie divi jautājumi pēc šī temata par finanšu pakalpojumiem. Uh, Eh, mūsu vidu būs četri eksperti. Tātad nebūs tikai viedokļa apmaiņa, bet uzklausīsim arī ekspertus. Tāpēc aicinu jūs palikt uz šo sanāksmes daļu. Tā būs ļoti vērtīga. Uzklausīsim patērētāju regulētājus un eh, par praksē strādājošos, eh, par dažiem svarīgiem uh, patērētāja sardzības jautājumiem, tad ceru, ka varēsies būt klāts. Tātad tagad vārds Filipam Žuvēnam, došu vārdu jums par situāciju ar koncesijas līgumiem. Klāt ir Pancerī kungs, Makākis kundze, Busoja kunga, Rūlera kundze. Es arī izteikšos savas grupas vārdā par šo tēmatu. Nu, tad uh, skatīsimies, kāda ir situācija ar koncesiju līgumiem. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Mēs esam šeit, lai izskatītu kompromisa grozījumus un diskusijas starp ēnu referentiem par koncesijas līgumiem. Tik Inko komitejā iesniegti uh, 100, uh, 700. 750 grozījumi, un no manas puses arī bija 36. Katrā ziņā sadarbība ir bijusi konstruktīva, diskusijas norisinās veiksmīgi, dažkārt ir visnotaļ atšķirīgi nodu viedokļi, tomēr mums pamatojoties veselā saprātu, rodas rast vienošanās. Ehm, pirms ehm, ziņojuma publicēšanas ir bijušas trīs koordinātoru sanāksmes, pēdējā notika vakar. Līdz ar to Eiropas parlamenta tīmekļa vietnē publicētais ziņojums vēl neiekļauj visus kompromisu grozījumus, par kuriem vienojamies vakar. Tad vēl arī personālam būs sanāksme, lai atrisinātu dažus tehniskus taps jautājumus. Tāds mērķis ir izveidot skaidru juridisko ietvaru, efektīvu, vieglu praktisku, kas pamatojas uz tādu tekstu, kas nodrošina pārredzamību, nediskriminēšanu, eh, konkrēto prakses ietvaru, tad vienlaiks nodrošinot eh, elastību un eh, atbildīgo iestāžu manevra telpa. Un pēdējais jautājums ir par Eiropas Savienības teksta pievienoto vērtību. Tātad tiek izskaidrots koncepts, izskaidrot koncepciju un nodrošināts tāds ietvers, kas ir viegls valsts iestādēm un arī ekonomikas dalībniekiem. Pat labam ir 114 šie vienošanās grozījumi, kompromisa grozījumi. Tad dažas detaļas tātad, kā tekstu vienkāršot, vispārīgi sakot, ir kompromiss, vienkāršot direktīvu, paskaidrot, lai teksts būtu vienkāršs, efektīvāks, tā saucamā light approach. Mēs esam tas vītroši daudz tāds kā kopēšanas risinājums, mm, jā, šis temats ar vienu ir sarežģīts, no tā gluži izvairīties nevaram. Vēl vakar mums bija diskusijas par to, ka šis teksts nesot pietiekoši viegls vienkārši. Nu, perfekciju mēs vēl neesam sasnieguši, taču ir daži labi risinājumi. Nu, tāds ir arī, tāds ir galvenās šāne ēnu referentu bāžas. Otrais um, tēmats - koncesija līguma definīcija <clears throat> pirmkārt definīcija tik, tika šķirta attiecībā uz riska pārnes, uz publiskiem iepirkumiem. Tāda vēl arī daudz <clears throat> skaidrojumi par to, ka um, dažas labas koncesijas dažās dalībvalstīs par reāli par, diskus, par koncesijām nav uzskatāmas. Tad mēs secinājām, ka šādas koncesijas, uz šīm koncesijām neatiks, neatiksies šī direktīva. Tāda vēl arī ilgums Vai ir atsevišķi e, ilgumi paredzēta arī amortizācija, tā tad arī līgumu e, vērtība. Pirmkārt, e, vērtība ir atzīta par līdzīgu preču un pakalpojumu iepirkumiem. Tad arī mēģinājām rast ekonomisko loģiku runājot par robežvērtībām. Ir divas, divas pārdomas, divi veidi pārdomas. Tātad, eh, kas ir kopības starp preču un pakalpojumu, eh, starp eh, būves un pakalpojumu iepirkumiem. Un te ir arī palielinājums summu apjomam, jo komisija norāda, ka starptautisko nolīguma kontekstā šīs robežvērtības varētu mainīties. Un trešais lielais princips. Pirmkārt, valstu iestāžu brīvību pieņemot lēmumu, tas ir iekļauts šajā direktīvā, tad caurskatāmība, tas attiec uz konfidencialitātes aizsardzību, trešais lielais princips Uh, vispārīgo interešu pakalpojumu uh, piešķiršanas uh, brīvību. Tālāk arī apspriežu, jeb spēles noteikumu noteikšana no pašu valstu iestāžu puses. Tas ir kā loģiski, taču s, uh, diskusijās tas tika apspriež. Katrā ziņā jābūt brīvām sarunām starp uh, koncesiju ieguvējiem un sniedzējiem, un tad arī nediskriminēšanas princips. Izņēmumi. Mēs te iekļāvām tos izņēmumus, ko, uz kuriem norādīja komisija Eh, taču esam iekļāvuši arī ekskluzīvās tiesības, ko līgumā ir paredzē, kas līgumā ir paredzētas dalību valsti. Eh, procedurālās garantijas arī šajā gadījumā mēs esam iekļāvuši komisijas principus, tos nedaudz mēģināt uzlabot. Tas attiecas uz tādām uh, procedūrām, kas mākslīgi ierobežot Eh, konkurence, runājot par eh, vides aizsardzību, protams, te ir diskusijas strīdi, es domāju, pat labāk ir panākts saprātīgs līdzsvars, tiek arī garantēta eh, dalībvalstu, Eiropas un starptautisko tiesību ievērošana darba tiesību ziņā, piemēram, un arī informēšana, kāda ir šī izslēgšanas kriterija, kandidāta izslēgšanas kriterija Tāda eh, atsaucas. Vakar ar ēnu referentiem par to ir uh, panākt vienošanās, to jūs šeit neredzat uh, šajā dokumentā. Un tad arī uh, atšķirības no klasiskiem publiskiem iepirkumiem. 11. pāns par to notika diskusijas vakar panācām vienošanās, 11. pants ir pārskatīts, padarīts skaidrāks. Tur ir skaidrs, ka ir jāpapildina 11. pāns ar e, tādu saturu, kas jau pastāv 50. pantā. Te ir paredzēts pārējais noteikums. Tad, ja iestāde vēlētos e, piemērot šos noteikumus, tas ir atkarīgs gan no struktūras, gan no juridiskās organizācijas nu, tā, lai varētu turpināt pasākums, kas, eh, pakalpojums, kas tagad eh, jau tiek īstenot 15. pāns. Es raugos uz Tarabelas kungu par eh, publiskiem iepirkumiem, par to jau bijušas daudzas diskusijas. Tad vēl ir pamatpunkts, vienīgais strīds, kas vēl mūsu diskusijās pastāv, kāds ir procents Daži grib 100%, daži 80%, un tur vesela milzīga skaitļu amplitūda. Par to vēl nav panākt vienošanās ar sēdu, kad strādāt kompromisu grozījumu tiks uh, eh, finalizēta tuvākajā laikā. Vēl divas lietas no manas puses priekšsēdētāja kad saskaramies ar grūtībām par specifiskajiem tematiem. Tad sākotnēji mēs mēģinājām rast vispārējos noteikumus. Tad mēs secinājām, ka tas ir grūti, mēs nekādu tādu vispārīgu noteikumu nerodam. Mēs tikai radām šādu jaunu problēmu, tā tad atteicamies no šīs pieejas nesen pēdējo divu mēnešu laiku. Tad mēs mēģinājām identificēt specifiskos jautājumus, rast uh, specifisku atbildi, kāda būs pārējais posmi. Un Mēs nevēlamies visu to iejaukt tekstām. Katrā ziņā metode bija sarežģīta. Pateicos ēnu referentiem par viņu konstruktīvo pieju. Vēlreiz gribu uzsvērt, teksts ir ļoti sarežģīts. Mēs sākotnēji bijām ļoti atšķirīgās pozīcijās, un mums tomēr izdevies gūt kon kompromisu. Atteicos arī uh, iekšējā tirgus komiteja un arī Eiropas komisijai ar kur nevienam valdīja vienošanās, tomēr viņi bija gatavi konstruktīvi strādāt, rast uh, skaidrojums par to, kur mums nebija vienošanās. Pateicos arī Taram Bēles kungam, kaut arī viņš nav strādājis pie šī koncesiju līguma slēgšanas tiesību tekste, tomēr viņš ir strādājis pie publiskā iepirkuma teksta, un tas mums ir eh, ļoti palīdzējis. Um, Gribu atgādināt, ka šī direktīva ļautu izvairīties no dažādajām uh, dalībvalstu interpretācijām, no diskriminācijas un nepārskatāmības. Mm, gada gaitā norisinājuši daudz dialogi, apspriedis un esam veikuši lielu darbu. Paldies! Well, thank you very much indeed. Uh, and... Paldies! Es jums piekrītu, ka mēs esam ievērojami pavirzījušies uz priekšu šai eh, jautājumā. Es eh, jums pateicos par to un arī Markam Tarabellam, un mēs eh, gatavojamies arī otram balsojumam par komunālo pakalpojumu direktīvu, par ko mēs balsosim pēc divām nedēļām. Uh, Tagad uzklausīsim ēnu referents par koncesiju direktīvu un vārds pancērīkungam. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es eh, arī vēlētos pateikties referentam Živāna kungam par to, ka viņš ir sagatavojis kompromisu grozījums un vispār par visu viņa veikumu kopumā. Uh, Es uh, gribētu uzsvērt pāris jautājums. Protams, ir svarīgi panākt vienošanos par šo priekšlikumu, jo koncesijas un valsts uh, publiskais iepirkums ir uh, svarīga investīciju joma gan dalību valstīs, gan pašvaldībās. Un šie priekšlikumi ir radušies ļoti grūtā darbā pēdējo mēnešu laikā. Un uh, mēs uh, ceram spēsim šo dokumentu pamatīgi vienkāršot, neiedziļinoties uh, detaļās, gribu pievērsties tomēr vairākiem punktiem. Pirmais pāns aptvērums ir grozīts, mēs runājam par administratīvo autonomiju, bet uh, Es domāju, ka daudzi deputāti joprojām nevēlas pilnībā saprast uh, jomu, proti par to, kā tiek definēta vispārreiz nozīmes uh, pakalpojumi. Šis uh, punkts ir ļoti svarīgs un uh, mums ir izdevies panākt svarīgu vienošanos, definējot principu, principā par pakalpojumiem un uh, Eh, šī direktīva neierobežo valstu vai pašvaldību iestāžu autonomiju, eh, jo tie nodrošina finansējumu un tā ir viņu prerogatīva. Tālāk par definīcijām šeit arī ir uh, skaidrāk šīs definīcijas kļuvušas, ir īpaši runājot par nopietnu ekonomisku risku, tas ir labāk definēts, arī septītais pāns par sociāliem pakalpojumiem, arī tas ir svarīgs, uzmanība ir pievērsta šiem, šā veida pakalpojumiem, un 26. pāns, mūsuprāt, ir viens no vissvarīgākiem, jo Tas bija diskusiju centrā, un tagad tajā ir skaidra atsauce uz vides un sociāliem pakalpojumiem. Ir jānodrošina, lai vides prasības, kas ir spēkā, tiktu arī īstenotas. Un arī ir noteikts, ka nedrīkst uh, pārkāpt starptautiskās vienošanās Eiropas Savienības tiesību aktus un nacionālos tiesību aktus attiecībā uz uh, kolektīvo līgumu slēgšanu ar, uh, konkrēti. Ir virkne jautājumu, par ko referents jau runājas, pie tiem vairs neatgriezīšos, jo rezultāti aktus mēs pilnībā varam atbalstīt. Vēl daži īsi komentāri noslēgumā. Ir daži aspekti, kas ir būtiski svarīgi, bet kuri joprojām nav atrisināti, kur nav panākts kompromiss. Pirmais ir sadarbība starp publiskiem uzņēmumiem, un otrs ir par uh, filiālēm un sektoriem, kur ir nepieciešama īpaša attieksme un izņēmumi. Mēs esam spēruši vairākus soļus uz priekšu, un mēs ceram, ka tuvāko stundu laikā mums izdosies vēl pavirzīties uz priekšu šai jomā, lai mēs varētu rast kompromisa risinājumus uh, noteiktajā termiņā līdz šim varu teikt, ka veikums ir visnotaļ pozitīvs. Vēlos vēlreiz pateikties referentam un ceru, ka tuvāko dienu laikā mēs šo darbu arī pabeigsim. Liels paldies par jūsu optimistiskiem uh, secinājumiem. Un tagad vārds Čacima, Čacima Kakiskungs, kurš runās Buzoikunga vārdā. Paldies priekšsēdētāji! vēlos izteikties Buzoikunga vārdā, kurš pateicis komisijai par iesniegto priekšlikumu. Viņš pateica arī Živāna kungam par ierosinātajiem grozījumiem, kuri tālāk uzlabo šo dokumentu. Pēc eh, krī, finanšu krīzes ir svarīgi uh, atjaunot uh, patērētāju uzticību investīcijām finanšu tirgu, un tādēļ ir svarīgi informēt par investīcijām. Es atvainojos. Kristiāns Buzojs atbalsta vairākumu kompromisu runājot par koncesiju specifiku, salīdzinot ar publi publiskiem iepirkumiem par uh, sarunu vešanu tehniskām specifikācijām un citiem jautājumiem. Un uh, ir Buzoja kungs iepriecināts par kompromisu, kas ir panākts koncesijas definīcijas jautājumā un kas balstās uz tiesu praksi. Tāpat apsveic arī jauno pantu par brī, administratīvo brīvību uh, Uh, iestādēm, kuras var arī pašas nodrošināt pakalpojumu sniegšanu vai izmantot koncesijas pēc savas izvēles. Tālāk par metodi, kā tiek aprēķināta koncesijas vērtība. Ļoti labi, ka teksts ir racionalizēts un ievērojami vienkāršots. Ēnu referents uzskata, ka koncesijas vērtība ir jāprēķina pēc uh, vispārējā apgrozījuma koncesijas uh, termiņa eh, ilguma laikā atskaitot nodokļus. Viņš uzskata, ka vispārējā sliekšņa paaugstināšana no 5 uz 8 miljoniem būtu laba doma. Daudzās valstīs 8 miljoni ir liela summa un novestu pie tā, ka no konkurences tiktu izslēgti daudzi līgumi, kas citādi iekļu, iekļautos uh, direktīvas apsvērumā, un tas varētu arī būt pretrunā ar Eiropas Savienības noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Veiksmīgs kompromiss ir panākts arī par to, kas izslēdzams no direktīvas aptvērums. Pieeja ir izsvērta un šī direktīva nekļūst par uh, tukšu ietvaru bez pievienotās vērtības. Uh, Buzoja kungs uh, arī uh, interesējas par izņēmumiem attiecībā uz filiālēm. Ja šādi izņēmumi dažos gadījumos var būt pamatoti, tomēr tie būtu skaidri jādefinē, lai novērstu konkurences kropļojumus, kas varētu nākt par sliktu atsevišķiem uzņēmumiem. Uh, Buzoja kungs vēlētos, lai filiāļu izņēmums uh, tiktu ierobežots. Pašreizējā formulējumā netiek nodrošināts pietiekams nošķīrums starp pašu veiktajiem pakalpojumiem un filiālēm. Uh, tāpat uh, viņš uzskata, ka ir eh, jāierobežo tās uz 90% attiecībā uz kontrolējošās iestādes labā veiktajiem pakalpojumiem, lai varētu šādu izņēmumu saņemt. Tas sasauc arī ar publiskā iepirkuma direktīvu, eh, tāpat par juridisko personu kontroli. Eh, Buzoja kungs uzskata, ka šeit nevar e, īstenot citas intereses, kas nebūtu kontrolējošās iestādes intereses. Runājot par interešu konfliktu plašākā jomā attiecībā uz izņēmumiem, tāda nebūtu pieļaujama. E, Būsājkungs arī atbalsta kompromisu par e, koncesijas darbības ilgumu un ir jāņem šai gadījumā vērā, vai tiek veikts investīcijas vai ne. Tāpat par procesuālajām garantijām jāatzīst, ka tās ir vienkāršotas un valsts iestādēm ir piešķirtas lielākas elastības iespējas, garantējot vienlīdzīgu attieksmi pret uh, pieteikumu iesniedzējiem. Uh, Eh, Buzēkungs uzskata, ka tehniskā specifikācija ir jāaizstāja ar uh, formulēm tehniskās un funkcionālās prasības, kas būtu vairāk piemērots reāliem apstākļiem. Tālāk runājot par ilgtermiņa uh, līgumiem, ir jāparādz uh, līguma grozījumi kā izņēmums, nevis kā absolūts noteikums. Uh, kompromiss ir uh, iekļauj skaidrāku definīciju par to, kas ir būtisks grozījums, un tas sasauc ar izvirzīto mērķi. Noslēgumā pat, ja dokuments kopumā neatbā, neat, nesaskan ar ALDE nostāju un buzoja nostāju, bet tomēr tas ir ievērojams uzlabojums salīdzinājumā ar sākotnējo direktīvas versiju. Paldies! Paldies, saka priekšsēdētājs. Uh, Racimakakis kungs uzstājās Buzoja kunga vārdā, un tagad vārds Rūlas kundzei. Paldies, Hārbar kungs. Gribēju pateikties Žuvana kungam. Gribēju viņam pateikties ļoti sirsnīgi jo, eh, jo viņš bija ārkārtīgi pacietīgs, arī eh, izrādīja pacietību un ieciepļēja pret tiem kolēģiem, kam eh, atšķīrās viedoklis. Viņš arī ļoti labi organizēja sarunas un Mēs esam eh, vienkāršojuši komisijas priekšlikumu, atradām labas definīcijas, tajā pašā laikā paturot pietiekam augstu elastības līmeni. Tādēļ mēs arī atbalstīsim uh, vairākumu grozījumu, bet ne visus, bet man, diemžēl, ir nedaudz jāpalabo žuvēna kungs. Mēs nevarēsim atbalstīt kompromisus par 11 un 15 pāntu un arī to kompromisu grozījumu, kas attiec uz pārējais laiku. Es gribēju uzsvērt, ka mēs vispār eh, labāk būtu iztikuši bez direktīvas, neskatoties eh, ne uz ko, katrā gadījumā direktīva radīs vairāk problēmu nekā atrisinās. Tā ir mūsu pozīcija un visi ar to ir iepazīstināti, es vairāk detaļās neiedziļināšos. Tāpat arī nepastāstījuši par to, kādēļ dažas sektorus vajadzēja izslēgt no aptvērumi cevišķi sociālos pakalpojumus, arī ūdens apgādes pakalpojumus, jo domājam, ka vairākums tos neatbalstīs. Mēs esam pateicīgi Žuvēna kungam, ka viņš bija gatavs runāt arī par glābšanas dienestiem un katastrofu seku novēršanas dienestiem. Tas ir ļoti labi, mums tas ir paprātām, bet kādēļ mēs nevarēsim atbalstīt ziņojumu? Mums, diemžēl, būs jābalso pret. Kādēļ? Mēs runājam par uh, iestāžu uh, sadarbību un pretrunā iepriekšējiem uh, runātājiem, es uzskatu, ka ņemot vērā augsto parādu slogu un finanšu krīzi, ir jāmodernizē un uh, jāpadara efektīvāks valsts sektors. Reģionālās politikas ģenerāla direkcija ir skaidri teikusi, ka Uh, sadarbībai starp iestādēm ir uh, jā, jāpanāk uh, sinerģijas procents 30 procentu apmērā. Tas ir nepieciešams dalību valstīm, ir jāoptimizē iestāžu darbība. Diemžēl tā nav tikai uh, izolēta Vācijas problēma. Tā ir problēma, ar ko sastaps ļoti daudzas dalību valstis, gan valsts iepirkums, gan privātais iepirkums pastāv vienā un tajā pašā tirgū. Ir valstis, kur ir uh, jaukta struktūra, Tādēļ jāparūpējas, lai valsts sektors varētu strādāt pēc iespējas optimālāk. Protams, ir jāņem vērā uh, likumi un noteikumi. Ja mēs runājam par privātā sektora neiesaistīšanu, ir uh, jāpadomā par attiecīgiem dienestiem, par kontroles uh, grēmī, bet katrā ziņā ir jāpadomā arī par definīcijām. Ja mēs runājam par nozīmīguma eh, kritēriju, Tārabels eh, ziņojumā jau par to bija runāts, un Žuvēns iet vēl tālāk savā ziņojumā. Mēs jau eh, atturējāmies balsojot par Tārabela ziņojumu, diemžēl Žuvēnas ziņojums mums būs jānorāda. jānoraida. Kādēļ 80% kopīgā apgrozījuma, kas ir nepieciešams, ja tādi noteikumi tiks ieviesti, tad ļoti daudzās sadarbības formās tas nozīmēs jauns problēmas gan energo, gan uh, ūdens apgādes jomu. Ja mēs uh, e, iepazīsimies ar energo tirgu, tas ir pietiekami liberalizēts. Bet e, tas noklāja daudz vairāk par 80%, bet ja mēs to visu saskaitām kopā, tad ūdens apgādes jomā nekas vairs nepaliek pāri. Tas radīs tikai papildus grūtības, jo ir jā, jāmodernizē arī ūdens apgādes sistēma, notek ūdeņu eh, sistēma un. Uh, ir jāpatur uh, arī pietiekam liela elastība uh, vietējām iestādēm, uh, vietējām pašvaldībām, ir mazāks pašvaldības, lielāks pašvaldības un ir jāpadomā par to ietveršanu. Tam ir nepieciešama labāka metode. Es gribēju tikai precizēt, citreiz presē tas tika atspoguļots neprecīzi. Direktīva nepieprasīs to, lai ūdens apgādes uzņēmumi tiktu privatizēti, bet direktīva novedīs pie tā, ka daudzām pašvaldībām būs grūtāk ievērot noteikumus un tas arī arī sašķobīs juridisko noteiktību, protams, e, Tādēļ arī daudzas pašvaldības domās, ka vajadzētu vispār atteikties no uh, ūdens apgādes pārvaldīšanas, un mēs tieši tādēļ arī nevaram piekrist e, šim ziņojumam, mēs balsosim pret. Paldies! Good, thank you very much. Just a very brief words. Paldies. Es tikai gribēju, kā ēnu referents arī dažus vārdus teikt Uh, uh, strādājot arī pie citām uh, publiskā iepirkuma direktīvām. Jāsaka, es augstu vērtēju Živānu kungu izvērs, izvēlēto pieju, jo mēs esam dažos punktos būtiski grozījuši sākotnējo priekšlikumu, lai uh, nodrošinātu patiesu pievienoto vērtību saskaņā ar salīdzinot ar eh, šo sākotnējo priekšlikumu, kuras eh, nepieciešamība vispār tika apšaubīta sākumā, bet tagad var teikt, ka šī direktīva būs liederīga, tā radīs lielāku skaidrību attiecībā uz koncesiju turpmāku attīstību. Tas ir svarīgs papildu instruments eh, valsts iestādēm attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu organizēšanu nākotnē šī eh, situācija ir tāda, ka mm, ir mm, līgumi par lielām summām un sarežģīti, un tādēļ ir jānodrošina, lai koncesiju atdeve un pakalpojumu eh, sniegšanas kvalitāte iet uz roku rokā ar tehnoloģijas attīstību. Tātad pēc eh, būtības sarežģīt citu uh, līgumu gadījumā uh, ir jānodrošina tas, lai uh, regulējums neradītu nesaprātīgus ierobežojumus. Un tas attiec uh, it īpaši uz vienu nozari, ko norādīja Rūles kundze, bet ir daudzas valstis, kur uh, ūdens apgāde tiek organizēta koncesiju veidā, un tādēļ mums ir jāpanāk vienošanās šai jomā. Mani priecē Živāna kunga ieguldījums darbā pie kompromisiem. Es domāju, ka mums pēc balsojuma tikai vajadzētu izvērtēt, vai daži elementi tomēr uh, pat tiešām attiecas uz koncesijām, varbūt vēl būtu nepieciešami kaut kādi papildus eh, vienkāršošanas pasākumi, bet šeit runa ir par detaļām, un tas pats arī sakāms par šo slieksni, un eh, līdz ar to mēs balsosim gan par eh, kompromisiem, gan par, gan par direktīvu. Van Herenkungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs, gribēju sirsnīgi pateikties par to, cik labi eh, šo darbu vadīja Žuvēna kungs. Sadarbība bija ļoti auglīga, viņš ņēma vērā arī ieteikums no komitejām, kompromisus labi īstenojot. 11. un 15. pāns mums kā parastajiem eh, komitejas darbiniekiem vēl nav pieejami. Eh, pēdējā eh, versijā, tādēļ mēs gribētu arī kaut ko vairāk uzzināt par sarunām, bet gribēju pateikt sekojošo. Protams, katras dalību valsts teritorijā jau tās iekšienē ir atšķirības, runājot arī par a, eh, algu līmeni, ar visām no tām izrietošajām sakām un sliekšņu vērtībām, runājot par koncesijām. Bet tā ir problēma, ar ko mēs sastopamies visās tajās vietās, kur ir tādi pakalpojumi, kuros ir iesaistīts liels cilvēku skaits. Un ir iespējams koncesijas piešķirt uh, ņemot vērā arī eh, personāla izmaksas un citreiz ņemot vērā to, cik daudz cilvēku strādā kādā uzņēmumā vai iestādē, eh, robežvērtības nav iespējams, eh, pār, nav iespējams ievērot. Protams, mums ir jāievēro arī starptautiskās tiesības un jāievieš pietiekami pamatotas sliekšņu vērtības. Tālāk, ja mēs runājam par uh, pašvaldību sadarbību, to jau pieminēja uh, Rūlas kundze, mums ir jāņem vērā arī tas, ka mēs piedzīvojam krīzi un mēs vēlamies, lai pilsoņi varētu pakalpojumus uh, saņemt ātrāk un efektīvāk, un mums ir jāpadomā par valsts sektora darbības iespējām. Nevajadzētu radīt kaut kādas papildus grūtības, kas novedīs pie tā, ka valdība nevar savus darbus veikt pietiekami optimizēti un efektīvi. Un, ja mēs šeit ieviest atvieglojumus, tas noteikti nāk par labu visiem. Tādēļ eh, šī sadarbības starp pašvaldībām, eh, kas minēta tekstā, man šķiet ļoti eh, interesanti. Tālāk ir runāt par filiālēm un uh, koncesijām mēs jau esam ļoti daudz apspriedušies. Mums ir jāsaprot, kas ir, ko uh, referents vēlas teikt šajā tekstā un ko viņš negrib teikt, jo dalību valstī uh, Eh, to interpretēja savādāk. Mums ir jārunā arī par tādām iestādēm un struktūrām, kas ir pašvaldības, bet ir atbildīgs arī par gāzi, elektrību un ūdeni. Līdz ar to nav izslēgtas par 100% un direktīvā tiek. Uh, direktīva tiek interpretēta atšķirīgi runājot par 80-20 eh, noteikumiem un enerģētikas sektorā šādu nošķīrumu ir grūti ievērot. Es vēlētos, lai kompromisa grozījumā būtu precizēts. Tā tad, ja kāda struktūra sniedz pakalpojums pašvaldības teritorijā par visiem 100%, tad ir jādomā arī par liberalizāciju Līdz ar to tas ir jāiekļau kā izņēmums direktīvā. Paldies! Uh, thank you very much, uh, Mrs. Verheyen. And, uh... Paldies, Ferhēns kundze. Paldies, ka jūs tik aktīvi iesaistījāties šajā darbā. Pateicos visiem kolēģiem par uh, iesaist diskusijā. Čikauskas kundze ļoti lakoniski, mums nav ārkārtīgi daudz laika un uh, ir ieradušies arī eksperti, lai apspriest nākamo darba kārtības jautājumu. Paldies, vēlējos uh, arī uh, novēlēt jums laimīgi jauno gadu no savas puses. Uh, es gribēju teikt, uh, pateikties komisijai referentējiem un ēnu referentiem par darbu. Mēs augstu vērtējam sasniegto progresu. Es jau vairākas reizes esmu teikusi, mēs uzskatām, ka teksts ir optimizēts un vienkāršots, bet tajā pašā laikā uh, ir saglabāti galvenie principi, ko tajā vēlējās saskatīt komisija. Bet neskatoties uz to, es gribu izteikties par četriem jautājumiem, kas mums šķiet visai svarīgi. Un pievērsīšu uzmanību arī iespējamām sekām, kas no tā izriet. Pirmām kārtām direktīva kā tāda Mēs konstatējām, ka šeit nav nekādi citi izņēmumi, runājot arī par azartspēļu sektoru. Komisija uzskata, ka ir grūti atrast uh, pamatojumus šādiem izņēmumiem. Mēs tam varam piekrist, bet mums ir grūti saprast, kādēļ uh, azartspēļu sektors ir izslēgts no aptvēruma. Tāpat gribēju uzsvērt, ka komisija nesaskaita nekādas iespējas šeit ieviest atkāpes attiecībā uz sektorālajām jomām. Mēs nesaskatām nekādas juridiskas vai cita veida pamatojums, lai šādas sektors izslēgt no aptvērumu. Mēs saprotam, ka ir atšķirīgi noteikumi attiecībā uz atšķirīgām aktivitātēm, bet pateicoties direktīvai, mēs vēlamies eh, piedāvāt kaut kādu minimālo kopsaucēju, eh, lai gan mēs saprotam, ka nevienmēr šie noteikumi noteikumi ir saskaņā ar caurskatāmību un vienlīdzīgu attieksmi. Tālāk runājot par sliekšņu vērtībām. Jāpadomā par dalību valstu saistībām šajā jomā un it sevišķi runājot par GPI, par vispārīgas nozīmes pakalpojumiem. Tas noteikti E, ietekmēs to, kādas saistības ir jāuzņems dalību valstīm pret Eiropas Savienību. 15. pāns. Es gribēju tikai pateikt sekojošo komisiju, saprot, cik svarīga ir e, sadarbības starp valsts struktūrām, un ES tiesa jau vairākas reizes ir atzinusi, ka iesaistot uh, Mm, privāto sektoru šāda sadarbība nevienmēr ir uh, iespējama. Es lūgtu jūs to ievērot turpmākajā darbā. Un visu beidzot gribēju pievērst jūsu uzmanību procedūrai. Varbūt, ka šeit nav izvēlēta labākā definīcija, bet šis pāns ir formulēts tā, ka mums šķiet e, nebūs ievērojams procedūras laikā ievērot pilnīgi vienlīdzīgu un caurskatām attieksmi pret visiem, kas ir piedekušies uz koncesijām. Katrā ziņā ļoti augstu vērtējam referenta darbu un e, esam gatavi ierasties komitejā, ja tas būs vajadzīgs nākamreiz. Paldies! Paldies! Paldies par šo sadarbību un domāju, ka e, pirmie darba augļi jau ir redzami. Žuvēn kungs, vai jūs vēlaties kaut ko pateikt noslēgumā? Un merci, monsieur le président. Jā, paldies priekšsēdētāji, pavisam īsi, visi jau ir izteikušies, vēl ar vienu ir dažādi vērtējumi, dažādi viedokļi starp deputātiem pašiem, starp deputātiem un komisiju, nu, un tas ir tāds demokrātisks temats, protams. Es domāju, ka kad parlaments eh, beidz, eh, beidzot pieņems tekstu un komisija to arī eh, apstiprinās, tad katrā ziņā mums ir pamats lepoties ar to, kas ir paveikts. Jo mēs esam piedzīvojuši parlamentāro demokrātiju un reāli jūs esat radījuši tekstu. To gribēju norādīt. Paldies. Good, well, thank you. Thank you very... Paldies. Gribēju jums tikai atgādināt, ka mēs uh, balsosim 24. janvārī, līdz ar to nākamajā sanāksmē mums būs jābalso vaiga sviedros. Ceru, ka esam tam gatavi. Un nākamnedēļ mēs arī par to runāsim Strasbūrā. Vēlēs jums pateikties par ieguldīto darbu, un tagad mums būs diskusijas par vairākiem darba kārtības punktiem. Pie mums ir ieradušies arī ļoti viedi eksperti, un tas ir ziņojums, kas ir veltīts patērētāju aizsardzībai. Pirmām kārtām ieguldījumu produktu pamat informācijas dokumenti. Pancērī kungs ir referents. Un otrs ziņojums ir pārstrādātā Eh, apdrošināšanas starpniecības direktīva. Abi šie jautājumi ir ļoti svarīgi mūsu eh, patērētājiem, mūsu vēlētājiem, un mēs kā iekšējā tirgus un patērētāja aizsardzības komiteja esam jau ļoti daudz strādājuši pie šiem jautājumiem, esam strādājuši pie patērētāju tiesību aizsardzības direktīvas un tādēļ esmu ārkārtīgi priecīgs ka mēs esam uzaicinājuši četrus ekspertus, kas mums pastāstīs par to, ko tieši vajadzētu iekļaut priekšlikumā, kas ir izskatīts arī ekonu komitejā. Mēs joprojām turpinām ar viņiem diskutēt, vai mēs būsim iesaistīti šajā darbā pietiekami cieši, vai viņi varēs pieņemt mūsu grozījumus, vai tādas saistības viņiem taps uzliktas. Vairāk no mūsu komitejas locekļiem arī darbojas ekonu komitejā paralēli. Es gribēju pavaicāt, vai referentiem ir paprātam procedūra. Es ieteiktu pirmām kārtām uzklausīt pancērī kungu, lai viņš pastāst par e, pamatinformācijas dokumentiem, un tad ir ieradušies divi eksperti, kas runās par pamatinformācijas dokumentiem. Vienu kungs un Pols Kārtīs. Viņi runās par pamatinformāciju. Viņi uzstāsies pēc tam, kad būs uh, izteicies pancērīkungs, tad došu vārdu uh, referentam, ēnu referentiem. Nu, es skatos pulkstenī, mēs nedaudz kavējam, bet es ceru, ka mēs varēsim katram punktam atvēlēt pusstundu. Tad pievērsīsimies Staileres kundzes ziņojumam. Viņa ir. Uh, sagatavojas atzinumu par apdrošināšanas starpniecību, un Edvards Botslīs un Kolor kundze izteiksies eh, kā eksperti par šo jautājumu. Domāju, ka katram eh, ekspertam varētu atvēlēt desmit minūtes. Mēs arī nedaudz pastāstīsim, par ko tad īsti lieta grozās, un uzklausīsim eh, kolēģus un jūs varēsiet arī atgriezties pie komentāriem. Vai jūs vēlaties izteikties par procedūru? Birno kungs, es sapratu, ka mums ir jārunā par apdrošināšanas starpniecības direktīvu, varbūt, ka Es izteikšos īsāk par pirmo punktu, lai varētu vairāk laika atvēlēt otriem. Man šķiet, ka mums ir pietiekami daudz laika, saka priekšsēdētājs, tā tad varētu būt visai dāsnas atvēlot jums runāšanas laiku. Vai mums ir sākumā jāsāk ar uh, otro darba kārtības punktu, vai mums tas ir jāsman vietām? Ja es drīkstētu, saka kārtīkungs, es runāšu par apdrošināšanas starpniecību, bet es gribu runāt arī par pamatu informācijas dokumentiem. Nu, kādā secībā runāt, kā tas jums eh, labāk tiktu? Mums ir pietiekami daudz laika, lai jūsu, eh, lai jūsu klātbūtni šeit izmantot pēc iespējas auglīgāk. Tātad jūs varat eh, katrs eh, no četriem var izteikties par pārējo kolēģu prezentācijām, un es ceru, ka manajiem referentiem nekas šeit nebūs iebilstams. Vai mēs par to varam vienoties? Labi, mēs esam ļoti elastīgi, un mēs vēlamies šo laiku ar jums pavadīt kopā pēc iespējas auglīgāk. Un jūs varat runāt arī savā dzimtajā valodā, jo ir nodrošināts pilns eh, tūkošanas režīms. Esam vienojušies par procedūru, Un es gribēju paskatīties, cik ēnu referenti ir zālē. Viņi noteikti arī varēs izteikties pēc uh, uh, ekspertiem Rūlas kundze. Šķiet, viņi par abām direktīvām varēs runāt. Kārasa kungs, sirsnīgi jūs sveicu. Viņš tagad ir aizņemts runājot ar Tunas kundzi, nu, bet man ir ļoti liels prieks jūs redzēt zālē. Viņš ir ēnu referents un arī ļoti svarīgs ekonu komitejas loceklis. Neredz nevienu no liberāļu grupas zālē. Un Hanslīks kundze arī ir ieradusies. Viņa aizstās pietikainens kundzi, vai ir vēl kāda aizstājēja? Es arī pats aizstāšu kādu kolēģi no savas grupas. Šķiet, ka ir pienācis gals ievadvārdiem. Pat cērīkums, vai jūs varētu mūs īsumā iepazīstināt ar šo priekšlikumu un kādā, kādos apstākļos tas ir radies, un tad došu vārdu mūsu ekspertiem. Pancērīkums, lūdzu. Grazie, grazie, prezidente. Prima di... Entra... Paldies, priekšsēdētāji. Pirms sākt runāt par pašu ziņojumu Gribēju pateikt, ka vakardiena izsūtījām tā atjaunoto versiju, aktualizēto versiju. Kolēģiem to vajadzētu izmantot. Pašreiz ziņojuma jaunā versija pieejama tikai angļu valodā, jo Ziemassvētku brīvdienu dēļ nebija laika to pārtulkot. 18. janvārī cerams ziņojums būs pieejams vēl citās oficiālajās Eiropas Savienības valodās. Gribēju pateikt, ka šis ir politiskas dabas jautājums. Mums bija paplašinātā sadarbība ar ekonu komiteju, un mums ir jāprecizē, kā, ko darīt tālāk. Tālāk runājot par pašu ziņojumu, domāju, ka komisijas eh, priekšlikums ir atzinīgi vērtējams. Tas attiecas uz pamata informācijas dokumentiem investīciju jomā. Patērētājs. kas vēlas investēt kādā produktā vai jomā, protams, ir tiesīgs saņemt pēc iespējas plašāku un uh, caurskatāmāku informāciju par šiem investīciju produktiem. Komisijas priekšlikums ir ļoti veiksmīgs, tiek ieviesti standartizēti, uh, standartizētas uh, prasības attiecībā uz informāciju, lai aizpildītu baltos informatīvos plānkums, kas joprojām pastāv tad, kad klienti, patērētāji vēlas izdarīt pareizo izvēli. Viņiem ir jābūt uh, ļoti mm, smalki informētiem, pirms viņi izšķiras pirkt kādu produktu. Protams, uh, informācija ir jābūt pieejamai, tā ir jābūt uh, sastādītāji tādā valodā, lai to varētu viegli izlasīt, un ir jābūt ietvertām visām raksturīgākajām produktu īpašībām. Tālāk produkti ir jāsalīdzina savā starpā. Mēs varētu sagatavot tādu tabulu, kur iekļaut dažādas ieguldījumu produktus. Uh, Tālāk ir e, jābūt prasībām pirms līguma slēgšanas piedāvāt informāciju un ir jābūt arī soda sistēmai, ja kāda no direktīvā noteiktajām prasībām nav tikusi ievērota. Es uzskatu, ka ļoti daudzu, daudzus aspektus priekšlikumā ir iespējams uzlabot. Esmu to minējis savā atzinumā mums vajadzētu saprast, ka nevajadzētu uh, sašaurināt direktīvas apsvērumu Ki, KID. Ir uh, jāpiedāvā nevien ražotājiem, bet arī starpniekiem. Un mums šeit jārunā arī par citiem produktiem, nevien ieguldījumu produktiem, ja tie atbilst uh, eh, ieguldījumu produktu tipoloģijai. Un jārunā arī par uzņēmumu pensiju schēmām. Informācijai par iespējamo risku ir jātiec arī uz PVKIU direktīvas normām. Un kā ideja ir, eh, tātad šī uh, eh, pamata informācija ir jāpiedāvā uh, klientiem, tad, ja šo informāciju sniedz starpnieki. Mums ir jāizveido tāda sistēma, kas varētu ļaut pārbaudīt to, vai pamata informācija patiešām ir tikus sniegt patērētiem vai nē. un ir jābūt iespējai pierādīt, ka ir bijis tieši kontakts ar patērētājiem, ka viņš ir saņēmis visu sevi interesējušo informāciju. Tāpat ir jāpārbauda arī attālinātās transakcijas. Tad, kad mēs sāksim strādāt pie grozījumiem, mums ir jāceras informācijas saturs, tas, kādā tā veidā tā ir tikusi sniegta. Uh, un šeit nav izstrādāt grozījumu, kas attiecas uz strīdu risināšanu, uz arbitrāžu. Uh, Bet eh, jau eh, agrāk līdzīgs ziņojums tika pieņemts komitejā. Šķiet, ka priekšlikums izstās visai labi. Esam iesnieguši daudzus grozījumus, vēlamies, lai vēstījums ir pēc iespējas eh, labāk saprotams un gribam pēc iespējas ātrāk sasniegt konsensusu. Ir, šī ir pirmā viedokļa apmaiņa par manu atzinumu un esmu gatavs klausīties ekspertu un kolēģu sacītajā. Paldies! Paldies! Man vajadzēja pievērst atminēties, ka mums bija pietiekami daudz diskusiju ar ekonu komiteju un sarunas joprojām turpinās. Un ekonu komitejas priekšsēdētāji sākumā atteicās ar mums sadarboties, bet pēc tam diskusijas turpinājās un es uzskatu, ka Lēnes kungs, eh, AFCO komitejas priekšsēdētājs varētu pieņemt pareizo lēmumu šajā kontekstā. Paldies, un tagad ar lielu prieku iepazīstināšu jūs ar Bierno kungu. Eh, šķiet, ka jūsu priekšā atrodas arī viņa CV. Man nevajag ar viņu iepazīstināt ļoti detalizēti, bet man ir ļoti liels prieks eh, viņu šeit sveikt komitejā. Viņš ir ļoti aktīvi piedalījies mūsu sanāksmēs jau iepriekš, un viņam ir ārkārtīgi liela pieredze darbojoties test ašā, kādā beļģu patērētāju aizsardzības organizācijā, tātad viņam patiešām ir milzīga pieredze, došu jums vārdu uz desmit minūtēm un, nu, ne ilgāk, lai jūs varētu pastāstīt par pamatinformācijas dokumentiem. Lūdzu. Thank you, Chairman, for this kind introduction. Paldies, priekšsādētāji, Uh, es uh, turpināšu savu uzstāšanos franču valodā attiecībā uz saīsinājumiem uh, to, tiem, kas nezin. KID tas ir pamati informācijas dokumenti, ja PID. Tālāk ir PRIPS. Tas ir uh, investīcijas dokumentu paketes. Tātad uh, jāzina par aptvērumu, runājot, vai šeit ir runa par invest, eh, investīcijas vērtspapīru paketēm, vai šis aptvērums ir jāpaplašina. Runājot par, ko, runājot par komisijas iniciatīvu, jāsaka, to mēs jau gaidījām ilgu laiku un uh, apsveicām to, ka šāda iniciatīva ir. Tālāk par uh, vienkāršu, skaidru, patērētājiem saprotamu dokumentu. Uz šāda dokumenta nepieciešamību norādīja uzvedības psiholoģijas pētījumi un šāds pamatinformācijas dokuments ir absolūti nepieciešams patērētājiem, lai varētu pieņemt informātu lēmumu. Tālāk par aptvērumu runājot. Uh, mums visi uh, ieguldījumu investīciju uh, produkti būtu jāpavada ar pamat informācijas dokumentu, par to uh, ir runa 8. dokumenta pāntā. Tātad tas būtu jātiecina uz visiem produktiem, lai uh, varētu pieņemt patērētājs lēmumu. Tātad uh, šis pamatinformācijas dokuments būtu jāvispārina. Tālāk par informāciju, kas ir iekļauts šajā dokumentā. Mūsuprāt, komisijas priešlikumā pietrūkst uh, to, tās informācijas, ko var tikai izplatītājs sniegt, tātad par izmaksām, par dažādām uh, pakalpojumu maksām. Tātad, ja emitētājs sagatavo šo dokumentu, tas norāda visaugstāko, visaugstākās izmaksas to izplatīšanas tīklu, kur uh, šīs izmaksas ir vislielākās. Tas, uh, ja patērētājs iepazīsies ar šo dokumentu, tad viņš varbūt atteiksies no interesantiem investīciju veidiem, uh, jo uh, nezinās, ka citā izplaša, izplatīšanas tīklā šīs investīcijas izmaksas varētu būt mazākas. Tādēļ mēs uzskatām, ka šim pamata informācijas dokumentam, ko sagatavo emitētājs, ir jāpievieno papildu dokuments, izskaidrojot reālās izmaksas, ja tiek izmantots starpnieks. Tālāk uh, svarīga informācija ir par nodokļu vai fiskālo aspektu šie uh, uh, investīciju paketes, tās ir netiešas investīcijas, te var būt dažādu veidu produkti iekļauti, apdrošināšanas produkti, struktūrētas invest, o, uh, obligācijas un cita veida uh, vērtspapīri. Un katram no šiem vērtspapīru veidiem var būt atšķirīgs uh, nodokļu līmenis. Un, ja neņem vērā šos, no, šo nodokļu aspektu, tad atkal patērētājs var pieņemt kļūdainu lēmumu. Tādēļ būtu jāsniedz pārskats par fiskālo režīmu šim, šiem produktiem. Un atkal emitētājs jau nezina, kāda kādā valstī šis produkts tiks izplatīts, kādā, kāds ir, kāda ir nodokļu sistēma šai valstī. Tādēļ ir nepieciešams sniegt informāciju arī par fiskāliem aspektiem. Tāpat būtu vēlams, lai obligāti sniedzamā informācija saskaņā ar MIFID arī būtu iekļauta šajā dokumentā, lai nebūtu jālasa vairāki dokumenti, lai viss būtu apkopots vienā dokumentā. Varbūt tehniski tas nav tik viegli izpildāms, kā tas ir MIFID gadījumā ar uh, deleģētiem aktiem. Bet ja mēs raugamies no patērētāja viedokļa, kas ir šī, eh, šis regulas mērķis, tad ir svē, daudz labāk, ja ir viens dokuments, kas sniedz visu nepieciešamo informāciju par šo ieguldījumu veidu. Tālāk informācija par risku. Eh, Tātad, eh, runājot par ieguldījumu fondiem un informācijas dokumentu, šeit ir skāla no 1 līdz 7, kas nosaka riska līmeni. Protams, viss nav uh, absolūti nevainojam, bet, nu, labāks risinājums šobrīd nepastāv. Bet runājot par citiem investīciju veidiem, šeit risks tiek aprēķināts atšķirīgi. Ja ir ieguldījuma fonds, tad šeit obligāti ir diversifikācijas prasība, bet šajā gadījumā šeit var būt apdrošināšanas produkts, kas ir saistīts ar vienībām, uh, Un, ja jūs investējat viena veida produktā, tad uh, uh emitētāja bankrota gadījumā risks ir daudz augstāks. Um, bet, diemžēl, šobrīd mums nav nekāda labāka risinājuma, kā informēt patērētājus. Mēs uzskatām, ka uzraudzības iestādēm Eiropas līmenī uh, uh būtu jādomā par uh, šiem jautājumiem un jāizstrādā dažādi informācijas veidi, un tie arī jāizmēģina praksē, lai noskaidrotu, kāds uh, informācijas sniegšanas veids ir vislabāks. Tas uh, šāda pieeja ir īstenot ieguldījumu fondu uh, gadījumā, un mūsuprāt šāda metoda būtu jāizmanto arī citos gadījumos. Un noslēgumā gribu runāt par izņēmumu gadījumu. Uh, šis uh, informācijas dokuments ir jāsniedz starpniekam pirms uh, darījuma noslēgšanas. Uh, ja uh, tiek sniegts tikai konsultācijas bez darījuma, uh, tad, um, tad šādu dokumentu varētu sniegt, bet ja uh, darījums tiek slēgts uh, netieši, uh, tad šis dokuments nav jāsniedz. Mūsuprāt, šis izņēmums ir jāsvītro, jo ja banka, kas darbojas kā izplatītājs, izvēlēsies, teiksim, sniegt konsultācijas pa telefonu, uh, nevis klātienē, nevis uh, nosūtīt šo dokumentu potenciālajam klientam. Paldies, priekšsēdētāj kungs! Liels paldies par jūsu ļoti uh, vērtīgajiem ierosinājumiem. Pants Erīkungs noteikti tos um, atzīmēs un izmantos savā darbā. Uh, Mūsu nākamais runātājs ir Pukartīkungs, kurš rām ir plaša pieredze apdrošināšanas nozare un viņš uh, komentēs otro jautājumu, un po, šobrīd viņš uh, ir Eiropas uh, apdrošināšanas uh, starpnieku asociācijas priekšsēdētājs. Liels paldies, priekšsēdētāji! Jā, mēģināšu izteikties pēc iespējas īsāk ar jūsu atļauju. Gribu izteikties mm, par uh, apdrošināšanas starpniecību. Nu, es runāšu apmēram 3-4 minūtes. Vēlos pateikties Stīleres kundzei un Panzērīkungam par mūsu uzaicināšanu šeit uzstāties. Un es tiem, kas varbūt mūs nepazīst, gribu īsti pastāstīt, kas mēs esam, un tad nāšu klējā ar komentāriem par šiem prips, par šiem investīciju ieguldījumu pakotnēm. Vispirms, BIPA, mūsu organizācija pārstāv daudzas starpniekus, ļoti daudz tādu ir, ir 50 uh, e, organizācijas, mēs pārstāvam pār par miljonu cilvēku. Līdz ar to vairums no šīm organizācijām pavisam nelielu uzņēmumu. Un tie darbojas katrā Eiropas Savienības nostūrī. Un viņi ir pirmais kontaktpunkts patērētājiem. Tā tad bez patērētāja mūs tālāk. Mēs esam tie, kurus vistiešāk skar šie priekšlikumi. Mēs ļoti labprāt iesaistēm šajā ārkārtīgi konkurenci izraisošajā tirgu. Te nav tikai runa par starpniekiem, bet arī par visādiem citiem izplatītājiem. Arī viņi cīnās um, par uh, patērētājiem. Uh, Tad es domāju, mums jāapzinās šī ārkārtīgi eh, konkurējoša eh, šī tirgus eh, dinamika, kurā valda milzīga konkurence, un mums nevajadzētu izjaukt šo dinamiku, vai ja jaukta tikai pozitīvā veidē. Un vēl viens vispārīgs komentārs, ar grib nākt klajā ir šāds, protams, apdrošināšanai ir sava specifiska daba, un to procesā nedrīkst zaudēt. Protams, standartizācija ir nepieciešama. Tā mūsu skatījumā ir prioritāte, taču ir specifiski aspekti, kurus nedrīkst piemirst. Runājot par prips, es pilnīgi piekrītu Panzerī kunga komentāriem, ka galvenajam informācijas dokumentam var jābūt ir uzticamam, salīdzinošam un attiecīgam saistībā ar šo informāciju. Un tam arī jābūt standartizētam. Mēs pilnīgi piekrītam tam, ka informācijas trūkums ir jānovērš. Iespējama harmonizācija. Un visa šī informācija, protams, ir jāsniedz pirms līgums tiek noslēgts. Tas ir pilnīgi pašsaprotami. Mums ir dažas problēmas ar paustajiem viedokļiem. Viena problēma ir tā, ka mēs uzskatām, kā padarot starpniekus par atbildīgiem uh, pamatinformācijas dokumentu sagatavošanā ir ļoti bīstami, jo tas uh, vienkārši izraisīs juridisko nenoteiktību šai jomā. Mēs uzskatām, ka no tā katrā ziņā būtu jāizvairās, un neesmu pārliecināts par to, ka šis aspekts ir ņemts vērā. jautājums par izmantoto valodu šajā pamat dokumentā un šajā nozarē ir jāpaturprātā. Ir daži dokumenti, kas ir jāpatur pilnīgi vispārinātā ietvarā. Es apzinos, ka es izmantoju četras uh, minūtes un pārējās sešas izmantošu nākošajam tematam. Paldies. Jāsaka, priekšsādātājs pievērsīsimies jums vēl pēc tam vēlāk. Uh, Mums tātad ir laiks līdz 12.30, šī telpa ir līdz laikam ar pilnu tūkošanas režīmu. Tagad es vēlotos uh, pavērt plašāks debats ar deputātu piedalīšanos. Taču tā kā mēs tagad pievēršamies vispār pamatinformācijas dokumentam, tad varbūt eksperti, kas vēl nav izteikušies, vēl nāk lai ar zem komentāriem lūdzu. Taču vispirms vēlos uh, uzrunāt deputāts vai Kāds vēlas izteikties? Hadzimarkakis kungs lūdzu. Arī šai gada izsakos Busoju kunga vārdā. Viņš ir ānreferents šajā jautājumā. Busoju kungs atbalsta vienotas pieejas nepieciešamību pamata informācijas dokumentu jeb kīdu gadījumā. Uh, tas attiektos uz investīciju visā Eiropas Savienībā. Tāpat kā referents, pats erīgums, viņš arī atbalsta šo pamata instrumentu, kas noteikti šo vispārīgo pieeju. Sastais pāns ir ļoti svarīgs, jo ieguldītājiem ir svarīgi, lai viņi saprot informāciju, pamatu informācijas dokumentam jābūt skaidram, precīzam, un tas nedrīkst būt maldinoši. Busekungs piekritam, ka šajā dokumentā nedrīkst būt iekļaut nekāda uh, reklāmas informācija. Taču formulējums ir nedaudz jāpielāgo, jo pat laba nepārklāšanās starp divi, otro pantu un divi A padzerikunga mm, jauno piedāvāto pantu. Un tad vēl jāņem varēja, kurā valstī preci tiek pārdota. Problēma ir tāda, ka tiešsaistē var nopirkt dažas uh, produktus. Piemēram, ja Francijas eh, ieguldītājs nopērk kādu uh, produktu no uh, Beļģijas bankas, viņš sagaidītu, lai informācija būtu franciski. Tāda ir problēma ar uh, bankām, kas darbojas tiešsaitē. Varbūt šis piedāvājums tagad ir tāds pretproduktīvi. Attiecībā uz Kīta Bursaikungs uzskat, ka ir jāuzlabo 8. panta noteikums. E, riski ir skatīt vairāk kā vienā sadaļā, tātad teksts ir jāpadara skaidrāks attiecībā uz izmaksām. Tām ir jābūt skaidri norādītām, un kas ir vēl svarīgāk, tās ir jānorāda tādā veidā, lai ieguldītājs izmaksas saprota. Ja kāds e, nopērk investīciju fonda daļu, tad tur ir visādas sadaļas, e, visādas lietas, e, taču klientam ir grūti saprast, kuras lietas attiec uz viņu gadiem, kuras nē, kur gadiem attiec, kur nē. Tad vēl varētu fiskālo režīmu skaidrot attiecībā uz šo produktu tajā valstī, kurā tas tiek pārdots. Bustoikums arī atbalsta referentu, ka jāpaskaidro prasības, jāgādāties šo produktu. Turklāt jāapzinās, ka <clears throat> pagātnē gūtā sekmes nav garantīja nākotnē, sekmēm, sekmēm nākotnē. Turklāt jābūt ļoti piesardzīgiem attiecībā uz zaudējumiem, uh, kas varētu rasties <clears throat> 19. Eh, grozījumā referents svītro ierosinājumu eh, par to, ka eh, kidi ir jāsasaist ar zaudējumiem, jo var gadīties, ka zaudējuma gadījumā uh, investors vēršas tiešā mm, pret kīdu sagatavotāju tieši šādu neskaidrību dēļ. Paldies! Hans Likas kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Šodien es aizstāju pietikainen kundzi. Un pirmkārt pietikainen kundze vēlas pateikties referentam par viņa atzinumu un par viņu paveikto darbu. Likumdošanas priekšlikums uh, un tā mērķi palielināt pārskatāmību sniedzot informāciju ieguldītājiem, ir augstvērtējums. <clears throat> Priekšlikums ir nepieciešams nodrošināt labāku patērētāju aizsardzību finanšu pakalpojumi jomā saistībā ar citiem priekšlikumiem. Tas attiecas, piemēram, uz uh, IMD, USITS un MIFID dokumentu priekšlikumiem. Šis priekšlikums arī labāk nodrošinās vienotā tirgus darbību. Un e, šis tiesība akts arī nodrošinās labāku tiesību aktu īstenošanu. Ir dažas jomas, kurās Pietikainēns kundze uzskata, ka viņi nevar pilnīgi atbalstīt komisijas priekšlikumu. Riska pamatjēdziens un riska profila a, prezentēšana konkrētajā gadījumā ir liels izaicinājums. Pietikainēns kundze vēl nav pārliecināta par to, ka komisijas priekšlikums risinās šo problēmu riska rādītājs un riska izvērtējuma. Izvērtējums pamatojoties uz uh, sekmēm pagātnē nav labākais risinājums. Un šāda veida informācija var būt arī lielā mērā maldinoša. Plaši pētījumi liecina par to, ka iepriekšējā investīcija fonda izvērtējums, kā tas ir darbojas pagotnē, var uzskatīt, ir uzskatāms par rādītāju, kā šis fonds Eh, cik tas būs sekmīgs nākotnē. Runājot par PRIP, riski, kas saistīti ar kādu preci, eh, ir ļoti atšķirīgi katra prodījuma gadījumā, un šī atšķirība ir kaut kā arī jātaino pamatinformācijas dokumentā. Viens viens uzlabojums varētu būt tāds, iekļaut eh, tādas iespējamos scenārijus Pietikainens kundze uzskata, ka e, par šo sadaļu vēl ir vērts padomāt. Jāpatur prātā, ka risks pats par sevi nav nekas ļauns. Parasti, jo lielāks risks, jo lielāk iespējami ieguldījumi, ja investīcijas atmaksājas. Taču ir būtiski svarīgi, lai cilvēks, kas uzņems risku, apzinātos riska būtību. Maldinoši uh, preču pārdošana, kuras patiesībā pircējs nav spējīgs uh, izprast, ir bijusi liela kļūda pagātnē. Ja klients vēlas uzņemties lielāku risku, tad viņam jā, jādod šāda iespēja, taču uh, jā, jānodrošina, ka arī Klienti apzinās savu risku. Šai ziņā pietikainēns kundze arī gribētu norādīt uz uh, dažādu veidu riskiem. Piemēram, riska saistīts ar sarežģīto fonda struktūru. Beig beigās klients var arī vispār neko nevinēt. Pēc tam vēl arī jādomā par inflācijas likmi. Vācijas procentu. Kādas ir fonda izmaksas? kādas ir administratīvās eh, sadalījuma un citas izmaksas, kas ierobežo fonda eh, peļņas iespējas. Šāda veida informācija arī jāiekļauj pamat informācijas dokumentā. Pietikainens kundze nav pārliecināta par to, ko tiesība akts būtu jātiecina tikai uz pakotnē ietvertajiem produktiem, bet arī uz e, citiem produktiem, kā piemēram e, akcijas, eh, tiešie ietaupījumi, kas ir katrā gadījumā ļoti e, atšķirīgi no pakotnes produktiem. Paplašinot darbības jomu, e, kas ies, eh, būtu iespējama. Paplašināšana būtu iespējama vēlākā stadijā, kad jau būs pārskatīta reālā situācija. Tā kā ir uh, daudz dažādu investoru, tad nav iespējams visu sīki izklāstīt. Uh, jādomā līdz ar to, kāda ir pamatinformācija, kas iekļaut šajā dokumentā. Praksē atsevišķa dokumenta jēdziens ir apšaubāms, jo pastāv liela iespēja, liela daudz dažādu fondu ar atšķirīgiem riska profiliem. Pietikainēns kundze skars šos un citus punktus savos grozīmos, ka viņi iesniegs, un cer turpmāk arī veiksmīgi sadarboties ar referentu un citiem kolēģiem. Paldies! Paldies! Tālērs kundze un Tarabēlas kungs. Jā, tikai viens paskaidrojums, neviens Štailers kundze. Es gribētu uzdot jautājumu, kāda ir atšķirība starp to, ko tagad apspriežam kid ietvaros, un par to, kas eh, tika pieņemts attiecīgais direktīvās, eh, kad kid tika izmantots. Un vai jums ir kāda informācija, kā šis kid darbojas līdz šim no šīm diskusijām? Manā prātā, ka es biju referente eh, citā direktīvā, un vai gadienā vienkārši te nedublējas šie punkti. Paldies. Nē, es saku priekšsādātājs. Man arī jautājums par aptvērumu. Protams, ka par to diskusijās vēl tiks spriest. Es gribētu zināt, ko eksperti par to domā, jo Panzērī kungs visnotaļ ir paplašinājis aptvērumu. Pietikam, skundze. Uh, ir norādījusi, ka viņa nedomā, ka tas ir pareizi. Mēs gribētu arī zināt eksperta domas par to. Tarabēlis kungs, deputātu. Merci, prezident. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Vispirms vēlējos atbalstīt referentas spērtos soļus un arī uh, Eh, eksperti apliecina, ka mēs virzāmies pareizā virzienā. Banku nozara 20 pēdējo gadu laikā ir ievērojami attīstījusies. Savulaik šādi finanšu produkti tika pārdot pēc klienta pieprasījuma. Tagad atsevišķās bankās un uh, to dara banku darbinieki vai pat starpnieki. Uh, uh, ir uh, eh, tās darbības veids, kam tiek dot priekšroka, jo tā uh, ienes lielākus uh, ienākumus kā komisijas uh, maksas. Un uh, mums uh, savā laikā tika prasīts atzinoms par uh, pārtiks produktu mārķēšanu, un šeit ir līdzīga pieeja, ja ir pārāk daudz informācijas, tad klients tajā uh, pilnīgi noslīkst un vispār nevēlas visu lasīt un it kā visām piekrīt. Tādēļ, manuprāt, mums būtu jānonāk pie tādas sistēmas, kur ir arī pieejama uh, pilnīga informācija tiem, kas vēlas to lasīt, bet ir jāsniedz arī pamati informācija visiem saprotamā veidā par risku, par izmaksām, par uh, to, cik maksā jā, eh, izstājas no šī ieguldījuma fonda, teiksim, kādas ir sankcijas, kādos gadījumos, kā, uz kādiem nosacījumiem tas viss notiek ir nepieciešama lielāka atklātība un caurskatāmība, lai klients būtu informēts par visiem šiem aspektiem, tāpat par uh, šī fonda darbību un uh, pēļņas līmeni, protams, nevar uz to balstīties uh, jo, ja pēļņa līdz šim ir bijusi liela, var gadīties, ka produkts tiek nopirkts augstākajā līmenī un pēc tam pēļņa samazinās vai šī produkta vērtība samazinās. Līdz ar to mēs virzamies uz tādu informācijas sistēmu, ka, kur tiek uh, sniegt pamat elementi klienam. Es salīdzināju sistēmu ar pārtiks produktu uh, marķēšana, kur norādīts kalorijas, cukura saturs, sāls saturs, tādi pamata elementi, kas visiem ir viegli saprotami, un arī pilsoņiem, kuri vēlēsies uh, ieguldīt savus uh, līdzekļus, būs iespēja izdarīt brīvu izvēli, balstoties uz pieejamo informāciju. Labi, paldies, vai kāds vēl vēlas kaut ko teikt, ja ne, tad es došu vārdu mūsu diviem ekspertiem, ļaušu iespēju viņiem komentēt izskanējušās uzrunas. Varbūt mēs, es došu vārdu Bēno kungam vispirms. Paldies, priekšsādātāja kungs. Mani priecē izskanējušie komentāri, kuri Eh, liecina par to, ka deputāti ir norūpējušies par eh, patērētāju klientu reālajām vajadzībām. Tālāk par aptvēruma paplašināšanu. Protams, šis jautājums nav viegls, bet mēs jau neprasām identiskus informācijas dokumentus visiem produktiem. Nē, tā tas nav. Eh, bet eh, Eiropas finanšu uzraudzības iestādes varētu šeit eh, adaptēt atbildi katram konkrētam gadījumam, katram investīciju veidam, teiksim, informācija nebūs vienāda bankas noguldījumiem vai akcijām vai kādām vērtspapīru pakotnēm. Tālāk runājot par prospektus direktīvu un šo īso informāciju, kas tiek sniegt investoriem, jāsaka, ka reti, kad investoriem ir iespēja izlasīt šo dokumentu, kas ir daudz garāks nekā pamata informācijas dokuments, varbūt šeit varbūt nav, dažkārt ir simts lapuses, dažkārt tas nav, šis dokuments sagatavots investoram saprotamā valodā, bet uh, Šeit vajadzētu tādu dokumentu sagatavot, kas pievērst investoru uzmanību svarīgākajiem jautājumiem, kas viņam būtu jāzina, pieņemot lēmumu. Paldies! Just... Uh, Paldies! Vai jūs varētu pateikt pāris vārdus par aptvērumu, vai jūs piekrītat tā paplašināšanai, vai komisijai ir taisnība runājot par to, kādu veidu informācija ir jāsniedz? strukturēta informācija saistīta ar produktiem. We, we... Jā, ja es pareizi sapratu, jā, mēs prasām, lai tiktu uh, aptvērums paplašināts. Jā, mēs par to iestājamies. Mēs uzskatām, ka katra, katras investīciju veids patiesībā tikai atliek šīs izmaksas uz vēlāku laiku. Tātad jūs šobrīd nepērkat preci, jūs ieguldāt naudu taupāt naudu, lai varētu nopirkt šo preci vēlāk. Tātad visi šīs uh, ieguldījuma veidi uh, ir vērst uz šo mērķi, tādēļ ir nepieciešama atbilstoša informācija, tāpat ir nepieciešama informācija, teiksim, par darba, pensijām uh, uzņēmumā, jo jūs vēlaties zināt, kā, kāds kādi ir riski, un tādēļ ir nepieciešams diversificēt investīcijas, domājot par tālāku nākotni, un, teiksim, ir jāzina, kādas ir um, uh, pensijas, darba pensijas dažās valstīs nav izvēles, tās ir tikai apdrošināšanas uh, uzņēmumu pensijas, bet citās valstīs ir iespējams diversificēt šo, šos pensiju uzkrājumus, un tādēļ ir nepieciešama informācijas dokumenta arī par šādiem ieguldījumiem. Paldies! Kartikungs, es domāju, ka a, aptvērumam ir jābūt iekļaujošam, ir E, jābūt konsekvencei attiecībā uz investīciju produktiem un apdrošināšanas produktiem. Tiem nevajadzētu palikt aiz aptvērumu robežām. Ja mēs runājam par pensiju fondiem, tas ir ļoti sarežģīts jautājums, jo. E, mums ir jāpadomā, kā principus, kas iekļauti pamatinformācijas dokumentos, varētu attiecināt arī uz pensijām. Varbūt, ka vajadzētu detalizētāk pastāstīt par uh, uh, aptvērumu un dažām, dažiem apdrošināšanas uzņēmumiem ir kapitāla garantiju schēmas un ir fiksēta peļņa ar nemainīgiem procentiem. Ja šāds produkts tiks iekļauts aptvērumā, tad varētu uh, strīdēties par to, vai aptvērumā nevajadzētu iekļaut pilnīgi visus līdzīgus finanšu produktus. Un kur tad mēs vilksim robežas? Tas ir ārkārtīgi sarežģīts jautājums, un mums vajadzētu parūpēties par to, lai e, garantēti apdrošināšanas produkti e, varētu tikt iekļaut aptvērumā, bet jāsaka, pagaidām jau e, spēkā esošais regulējums ir visai labs. Uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji, saka augstlīgums. Uh, Es varu pateikt, ka mēs pilnībā atbalstam to, ka tiek ieviesti vienkārši, labi salasāmi dokumenti, ar kuru palīdzību patērētāji var labāk eh, saprast šos investīciju produktus un labāk uh, izprast visu šo būtību, bet ir jābūt piesardzīgiem runājot par aptvērumu. Jo pastāv konflikts starp uh, aptvērumu paplašināšanu un uh, to vieglumu, ar kādu var sagatavot standartizētus dokumentus, jo šaurāks aptvērums, jo vieglāk izveidot standartizētu dokumentu vieglāk salīdzināt dažādus produktus. Ja jūs e, paplašināsiet aptvērumus, aptvērumu jūs redzēsiet, ka šeit būs ļoti daudz dažādu investīciju produktu, jūs vairs nesalīdzināsiet e, divus līdzīgus produktus, bet divus pilnīgi atšķirīgus produktus. Tas varētu radīt jauns izaicinājums. Un tas mūs uh, noved pie Stailers kundzes uh, jautājuma, ko mēs varam iemācīties no UCITS, jeb PVKIU. Tur ir ļoti skaidri definēti homogēni produkti. Es neesmu PVKU uh, eh, eksperts, bet zinu, ka ir ārkārtīgi sarežģīti sagatavot standartizētus dokumentus, ja jūs salīdzināt tādus produktus, kas ir ļoti skaidri definēti. Tādēļ būsim piesardzīgi un neiztrepsim karstu. Plašāk par prips. Ar to arī ir saistīti vairāk izaicinājumi, it īpaši kā sniegt eh, lakonisku pārskatāmu informāciju eh, klientiem, ņemot vērā to, cik daudz informācijas viņi ir tiesīgi saņemt. Ja mēs nevaram šo informāciju sniegt pietiekami īsā lakoniskā veidā, mums ir jā, katrā ziņā jāinformē patērētāji par to, kur viņš šo informāciju var iegūt, jo ir jādomā arī par tādiem produktiem, uh, Un jāsaprot, ka ir simtiem dažādu produktu, un ja mēs iekļausim ļoti daudz produktu direktīvas aptvērumā, tad eh, būs grūti sniegt pietiekami pārskatām informāciju par tiem. Ja mēs runājam par apdrošināšanas produktiem, tad ir eh, konkrēts izmaksas, ko noteiks eh, katra katrs cilvēks atsevišķi, tā tad uh, katram būs jāmaksā at, savādāk apdrošināšanas prēmija. Un Standartizētajos dokumentos šādas īpatnības nav iespējams iekļaut. Paldies! Thank you very much. Um, I would echo. Paldies! Saka Kolers kundze, es uh, vēlētos nedaudz atsaukties uz kolēģu uh, izteiktajām pārdomām, it sevišķi uz Okslīkunga pārdomām. Protams, ja mēs runājam par uh, apdrošināšanu un par PID. Mēs šeit nevaram ņemt vērā standartizētos dokumentos visas apdrošināšanas produktu īpatnības. Protams, patērētājs var izvēlēties, eh, kādus produktus eh, izvēlēties, bet uh, ja mēs vēlamies eh, iekļaut aptvērumā apdrošināšanas produkts, ir jāņem vērā visas ar to saistītās īpatnības. Tālāk ehm, apdrošināšanas eh, produktu eh, procenti, peļņa. Eh, tiek eh, sākts risks un saskaņā ar pašreizējo eh, situāciju, pašreizēju likumdošanu tas nav iespējams. Tālāk runājot par apdrošināšanas garantijām, nav iespējams demonstrēt šīs garantijas un to, ka garantijas um, padara iespējams kapitāls. Tātad, jo vairāk paplašināsiet aptvērumu, jo vairāk izaicinājumu jūs radīsiet. Lai varētu pēc iespējas labāk salīdzināt dažādas ieguldījumu produktus. Ņemot vērā apdrošināšanas produktu īpatnības, mēs vēlamies būt ļoti piesardzīgi runājot par pensiju fondiem un tie produkti, kas varētu radīt iespējamu risku polises īpašniekam, ir uh, jāplūko atsevišķi. Mums nevajadzētu varbūt iet pārāk tālu. Ir jābūt uh, iespēja salīdzināt dažādus produktus. Priekšsēdētāji, ja drīkst, varbūt pateikšu dažus vārdus par informāciju un prips. Mūsu prāt. Eh, ar direktīvas palīdzību ir jāpiedāvā labāka informācija, nevis vairāk informācijas. Kas notiek tagad? Eh, spēkā jau ir eh, likumdošanas akts un, piemēram, brokeris, kas attālināti pārdod apdrošināšanas polisi, viņam ir jāpiedāvā 49 dažādas informācijas vienības. 49! Eh, iepazīstoties ar PRIPS, eh, es saprotu, ka, ja stāsies spēkā eh, šī likumdošana, tad būs jāsniedz 70 dažādi informācijas punkti. Es gribēju pavaicāt jums, vai jums patiešām šķiet, ka, ja mēs vēlamies, lai patērētāji varētu būt pietiekami informēti, lai viņi varētu salīdzināt dažādu produktu priekšrocības un trūkumas, uh, Mums ir jākoncentrējas uz pašu svarīgāko, jāprūpēs, lai viņi saņem tikai nepieciešamo informāciju. Patērētājs galvenokārt interesē šādu produktu cena, un mums ir jāpadomā arī par risku ieslēgšanas iespējamību. Mums ir jāpiedāvā pati kodolīgākā informācija un nevajadzētu paplašināt aptvērumu. Nu, šādu ieteikumu es jums gribēju paust. Paldies! Been... Paldies! Domāju, jūs komentāri bija ļoti vērtīgi. Pancērīkungs, vai jūs vēlēties kaut ko piemetināt, pirms mēs pievēršamies apdrošināšanas starpniecībai? Varbūt mēs varētu uh, vienoties par uh, mūsu kalendāru turpmākā, dar, turpmākajam darba cēlienam, un tad es došu uh, vārdu Stāvars kundzei. Pancērīkungs, lūdzu. Sì, molto, molto brevemente, perché... Paldies, ļoti lakoniski. ir ļoti jauki, ka ir organizēta tikšanās ar ekspertiem. Nu, tā ir visai novatoriska doma. Un, protams, mēs nevaram vienmēr sagaidīt, ka eksperti piekritīs automātiski e, direktīvas e, paplašināšanai, direktīvas aptvērumu paplašināšanai, sevišķi attiecībā uz apdrošināšanas produktiem. Es īstenībā šeit nesaskatu nekādas pretrunas vai nekonsekvenci. Uh, varētu būt neliela pārklāšanās ar iepriekšējo likumdošanu, bet ne dublēšanās. Ja runājam par uh, direktīvas aptvērumu, mums ir jāsaprot, kāds ir galvenais mērķis, ko vēlamies sasniegt. Proti sagatavot uh, pēc iespējas pārskatāmāku normu kopumu, lai aizsargātu mūsu patērētājus, tad, kad viņi iegādājas ieguldījumu produktus tiešā vai uh, pastarpinātā veidā ir sarežģīti. Uh, diferencēt uh, pamat informācijas dokumentus, bet tāpat ir jāpadomā par standartizāciju, lai patērētāji varētu vislabāk izvēlēties sev tīkamo produktu. Bet mēs to visu uzturam pietiekami nopietni. Tālāk par valodām runājot. Uh, Jā, ir eh, jāpadomā par labākiem risinājumiem, ja cilvēki iegādājas produktus, piemēram, internetā, varbūt tādā veidā eh, piekļuva informācijai ir apgrūtināta. Mums ir jāsaprot arī, kādas izmaksas var rasties vis tā rezultātā. Un visu beidzot. Mums ir jāparūpējas par uh, kopīgu atbildību, par dalītu atbildību. Mēs saprotam, ka patērētāji uh, ir galvenie šīs direktīvas uh, adresāti, ka viņi ir interesēti pietiekami izsmeļošu informācijas saņemšanā. Gribēju pateikties visiem kolēģiem, gribēju pateikties par šīm debatēm, ēnu referentiem un domāju, ka mēs varam pieņemt tādu atzinumu, kas atvieglos mūsu patērētāju dzīvi. Paldies! Paldies! Kāds izskatās mūsu kalendārs? Tagad ir iesniegts atzinuma uzmetums, grozījumi ir jāiesniedz līdz 28. janvārim, un kompromiss tiks izskatīti 21. Eh, februārī. Šo ziņojumu izskatīsim komitejā 4. martā un šķiet, ka atbildīgā komiteja par to runās 26. martā. Man šķiet ir ļoti jauki, ka eksperti pie mums ir ieradušies, viņu komentāri bija no nu, diena ārkārtīgi noderīgi. Tagad pievērsīsimies apdrošināšanas starpniecībai. Tā ir pārstādātā redakcija, Stailers kundze ir mūsu uh, uh, atzinuma autore un galvenie eksperti. Jūs jau viņus uzklausījāt, bet gribēju pateikt uh, protokola vārdā un arī tiem, kas skatās šo sēdi internetā. Augslī kungs ir atbildīgs par apdrošināšanas starpniecību apvienotās karalistas finanšu pakalpojumu iestādē. Viņš ir ļoti liels speciālists šajā jomā. Kellers kundze, kuru arī uzklausījāt, ir Insurance Europe ģenerāla direktore, tā ir apdrošināšanas un pārapdrošināšanas federācija. Viņa šajā jomā darbojas ļoti ilgi, strādā Briselē. Man ir ārkārtīgi liels prieks, ka varējām uzaicināt tik augstu kalumu ekspertu pie mums. Un Kartī un Benjo kungi arī varēs uh, šo to pieminēt no savas puses, un mums būs arī diskusijas ar deputātiem. Mums ir pietiekami daudz laika, 45 minūtes vēl palikušas, un ja uh, cienījamie eksperti varētu izteikties desmit minūtēs, tas būtu ļoti jauki, bet pirmajā došu vārdu Stailers kundzei, lai viņi uzsāk diskusijas un iepazīstina mūs ar savu atzinumu uzmetumu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Paldies, uh, ka pateicāt, ka visiem runātājiem būs iespēja izteikties. Tas ir ļoti jauki. Sākumā vēlējos pateikties komisijai. Man šķiet, ka priekšlikums ir visai veiksmīgs. Mēs vēlamies noteikt minimālus standartus aizsargājot savus patērētājus. Finanšu krīze uzsvēra to, ka patērētājiem ir nepieciešami augstāki aizsardzības standarti, lai viņi neiegādātos tādus produktus, kas viņiem nāk par ļaunu un radīt zaudējumus un riskus. Protams, par to joprojām tiek debatēts. Es zinu, ka abas komitejas eh, galvenokārt pievērsīsies tieši patērētāju aizsardzības jautājumiem. Ir daudz runātāju, nav pārāk daudz laika atlicis, tādēļ runāšu par pašu galveno šajā atzinumā. Direktīvas pa aptvērums ir paplašināts un arī interneta vietnes, kur ir iespējams salīdzināt cenas, ir iekļautas aptvērumā un e, šādas aktivitātes arī ir ļoti skaidri e, un detalizēti jāatspoguļo um, savienošana un uh, Mm, saskaņošana, tie ir jautājumi, kas eh, ir eh, jāņem vērā, un vārdu tying esmu vēl vairāk detalizējusi, proti runājot par tādiem produktiem, ko ļoti augstu vērtē patērētāji, šeit ir jāievēro īpašas pārdošanas normas. normas ir reformētas tādā veidā, lai patērētāji būtu informēti pēc iespējas labāk. Uh, Tālāk, ja mēs runājam par līgumiem, ja rodas konf interešu konflikts eh, starp produktu pārdošanas uh, norisi un nospraustiem mērķiem, tad patērētājs var laust līgumu. Tālāk informāciju vajag eh, sniegt brīvprātīgi, nevis gaidot, uh, kad patērētājs to pieprasīs. Saskaņā ar 14. pāntu geogrāfisko aptvērumu mēs vēlamies, lai tie starpnieki, kas ir reģistrēti ES, joprojām tur darbotos un ir jāparūpēs par juridisko noteiktību. 13. pāntā ir runāts par konsekvenci, ir jāievēro konsekvences starp citām direktīvām, kas jau ir pieņemtas šajā jomā, un ir jābūt arī saskaņotībai ar MIFID otrā līmeņa direktīvu. Gribu teikt, ka šī ir direktīva, kas paredz minimālu harmonizāciju. Ja būs pārāk, deleģē, pārāk daudz deleģētu aktu, tas radīs juridisko nenoteiktību nozarei un patērētājiem. Es eh, gaidīšu kolēģu grozījumus, es jau aktīvi strādāju kopīgi ar ēnu referentiem, arī ar kolēģiem ekonu komitejā, un galu galā es ceru, ka taps direktīva, kas nāks par labu patērētājiem un radīs labāk pārskatu par apdrošināšanas produktiem. Paldies! Paldies, eh, Stailers kundzei, paldies par jūsu veikto darbu, un tagad došu vārdu mūsu ekspertiem. Augslīkungs, lūdzu, jums eh, vārds. So, Uh, thank you, Chairman. Uh, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies arī komitejai par to, ka mēs drīkstējām ierasties un runāt par komisijas priekšlikumu par e IMD2. Es gribēju teikt, ka apvienotā karaliste uh, šo pārstrādāto versiju par apdrošināšanas starpniecību atbalsta, jo tas direktīvu uh, paplašina. Šeit tiek iekļauti vairākas struktūras, kas pārdod apdrošināšanas produkts un polises. Apdrošināšanas uzņēmumi tiek iekļauti direktīvas aptvērumā. Tas noteikti uh, varēs garantēt labāku un vienlīdzīgāku attieksmi pārdodot dažādas apdrošināšanas produktus. Tāpat ir uh, paaugstināts aizsardzības līmenis, runājot par apdrošināšanas investīciju produktiem. Un arī e, obligātās kontrolas notiks biežāk, ir jauna reģistrācijas procedūra un e, procedūra ir vienkāršota un saīsināta. Bet, protams, pastāv vēl vairākas problēmas. Man vajadzētu runāt galvenokārt par tām. Ir jāinformē par uh, iespējamo interešu konfliktu. Ja mēs runājam par principiem, mēs augstu vērtējam komisijas priekšlikumu pieprasīt uh, to, lai patērētājs saņem pārskatāmu informāciju pārdošanas vietā, un patērētājiem ir jāpasaka, kur tad īsti suns ir aprakts vai uh, piemēram, eh, apdrošināšanas polises pārdevējs vai starpnieks eh, eh, darbojas patērētāju labā vai uzņēmumu labā. Dažreiz viņš darbojas abu labā un vai viņš dod pietiekam skaidru informāciju patērētājiem. Tāpat mēs vēlamies, lai tiktu izskausta interešu konfliktu iespējamība. Uh, Mēs saprotam, ka šādi konflikti pastāv, tie var rasties un runājot skaidru, neizpušķotu valodu. Ņemot vērā atalgojumu sistēmu šajos uzņēmumos, ir iespējams, ka patērētājs eh, iegādājas produkts, kam ir augstāka riska pakāpe. Tādēļ mēs saprotam, ka šie jautājumi ir jārisina un esam. Mēs neesam īsti pārliecināti, vai komisijas priekšlikums ir pats labākais. Komisija piedāvā tādu uh, režīmu, ka, piemēram, cilvēkiem, uh, sapniekiem, kas slēdz apdrošināšanas uh, dzīvības apdrošināšanas ir jāsniedz uh, informācija patērētājiem, un tā ir jāsniedz tad, ja tā ir pieprasīta. Un tāpat ir arī jāsniedz informācija par uh, darbinieku algām. Ja patērētājiem tiek sniegts vairāk informācijas, mums tā nešķiet pārāk laba doma. Ja jūs patērētājiem piedāvājat vairāk informācijas, ir jābūt iespējai izvairīties no konfliktiem starp starpniekiem un apdrošināto, bet tas varētu novest pie. Un tad, piemēram, patērētājs varētu izvēlēties sev atbilstošāko pro produktu un tas radītu lielāku konkurenci un varētu mainīt uzņēmuma izturēšanos. Protams, tas viss ir atkarīgs arī no situācijas tirgu, no produktiem un no tā, ko patērētājs īsti izvēlēsies. Ja mēs runājam par neinvestīciju apdrošināšanu, tad nevienmēr situācija ir tāda, kā nu pat atspoguļoju. Ja tiek eh, atklāti atalgojuma principi, tad patērētājs var izdarīt pareizo izvēli, izvēloties sev tīkamāko produktu. Bet mēs esam pieredzējuši, ka tas nevienmēr tā notiek, jo nevienmēr patērētāji iepazīstas ar šo informāciju, un ja viņi pat ar to iepazīstas, nevienmēr viņi to saprot. Jo, protams, uzņēmumu citreiz informāciju ar nolūku sagatavot izklāsts tik sarežģīti, ka nabaga patērētāji neko nesaprot. Un tad viņiem ir grūtāk arī paskatīties, kurš uzņēmums viņiem piedāvās labāk, lētāk vai um, tādu produktu, kas ir saistīts ar zemāku risku. Ja patērētājiem tiek piedāvāti tādi produkti, kur eh, kam, kas varbūt ir drošāk, bet kuriem ir zemāks, zemāka komisijas maksa, tad viņi izvēlasies šo lētāko produktu. Tālāk atlīdzības eh, informācijas sniegšana, tas nevēršas pret iespējamiem konfliktiem uzņēmumos un nozarē kā tādā. Jūs varat savam patērētājam, savam klientam pastāstīt, eh, cik tad īsti saņem šie brokeri, bet tas neatrisinās konfliktu pēc būtības. Uh, ir jābūt efektīvai organizatoriskajai sistēmai, labai kontrolai, lai varētu izskaust šādus konfliktus jau pašā saknē. Ir jāsaprot, vai šādi konflikti pastāv, un tad ir jādara viss iespējamais, lai mazinātu to atkārtošanās iespējam. iespējamību. Mēs neuzskatām, ka vajadzētu uh, slēpt informāciju par atlīdzību, it sevišķi tad, ja klienti e, vēlas ar to iepazīties, bet e, līdzsekus ir jāiedarbina konfliktu risināšanas um, mehānismi. Vēl daži jautājumi. Kā jau minēju, mēs e, atbalstām uh, paaugstinātus standartus ieguldījumu produktiem. Mēs vēlamies, lai ir lielāka konsekvence attiecībā uz uzņēmiem, kas ir iekļauti MIFID direktīvā un apdrošināšanas starpniecības direktīvā. Patērētāji ir jāaizsargā vai nu viņi, ja viņi iegādājas ieguldījumu produktu vai arī tādu produktu, kas ir saistīts ar apdrošināšanu. protams, e, ir jāparūpējas par patērētāju aizsardzību un dažvār par aptvērumu. Kā jau teicu, mēs atbalstām aptvēruma paplašināšanu, lai uh, tajā tiktu iekļauti arī apdrošināšanas, apdrošināšanas kompānijas, bet of an insurance undertaking as their agent Bet jāņem vērā, ka apdrošināšanas kompānijām ir jāuzņem sava atbildība, ir jābūt regulējumam un, ja aptvērums tiks paplašināts vēl vairāk, ja tas attieksies that that around, um... uz citām kompānijām un uzņēmumiem, tad tas uh, automātiski nenozīmēs augstāku aizsardzības līmeni patērētājiem. Tālāk uh, uzlabot profesionālie standarti. Stailers kundze jau teica, mēs esam noraizējušies, ka ir pārāk daudz deleģēto aktu uh, attiecībā uz uh, apdrošināšanas starpniecību. Mēs negribam, lai rastos papildu, papildus uh, juridiskā nenokteidība. Tālāk uh, sasaiste, pārdošana. Mums nešķiet, ka tā ir optimālākā versija, un eh, tas ir arī jāsasaista, ar, jāharmonizē ar MIFID. Ja to var uh, atrisināt pateicoties MIFID, tad šeit nevajag ieviest to kādas papildus normas. Un visu beidzot par uh, iespēju uh, vērsties uh, tiesā, esmu redzējis, ka uh, dalību valstīm ir jāievēro konkrētas prasības. Mēs uzskatām, ka tas nāks par labu patērētājiem, ja viņiem ir arī iespējams saņemt juridisko aizsardzību, iesaistoties eh, šādos līgumos. Bet, ja IDR noteikumi automātiski nenozīmē saistošu lēmumus kompānijām, tas arī nenāks eh, automātiski par labu patērētājiem. Paldies! Liels paldies par ļoti vērtīgiem komentāriem, kuriem, uz kuriem vēl atbildēs vēlāk. Jūs zināt, šai, kom, šai komitē nesen bija vienošanās par vispārīgo um, adēru pakotnē. Tagad nākošā runātāja. Koleras kundze, paldies. Kariņš Europe tika aicināti šo šīm diskusijām. Sākumā gribu sacīt, mēs katrā ziņā iestājāmies par patērētāju aizsardzības uzlabošanu visiem mūsu klientiem, kas iegādājas apdrošināšanas produktus. Un mēs arī apzināmies, ka ir jāuzlabo sniegtās informācijas kvalitāti. Visi pat labam jaunie pasākumi, kurus ievieš vai nu ar prips vai uh, ARD, ir jāskata, vai tie tiešām nesīs labumu patērētē. Mēs uzskatām, ka šie trīs lielie mērķi, kas ir izvirzīti, nāktu ne tikai apdrošināšanas uh, nozares interesēs, bet pirmkārt jau patērētāja interesēs. Pirmā lieta, uz kurai gribēju norādīt, uz kuru gribēju norādīt, ir ļoti svarīga saglabāt eh, izplatības kanālus Eiropā. Ja jūs pat laban paraugāties, Eiropā ir daudz dažādu izplatības kanālu. Ir apdrošināšanas uzņēmumi, kas patiešo izplatās produktus pa internetu vai ar saviem strādājošiem. Mums arī ir tāds plašs tīkls daudzās valstīs, kur apdrošināšanu sniedz banku nozare, tad vēl ir pilna laika, nepilna laika aģenti, tad vēl arī brokeri, un katrs no šiem kanāliem, protams, sniedz veselu virkni un iespēju izvēlēties. Uh, patērētāji. Mēs uzskatām, ka tas tā ir jāsaglabā. Vēl viena lieta. Mēs uh, ins, uh, apdrošināšanas starpniecības direktīvā nedrīkstam nevienu no šiem kanāliem diskriminēt. Gluži otrādi, visiem izplatīšanas kanāliem ir jātiek iekļautiem tādā ietvarē, kas ir sabalansēts, proporcionāls un atbilst konkrētā kanāla vajadzībām. Tas mums palīdzētu saglabāt arī to elementu, uh, kur uh, pārdošana notiek konsultējot vai bez konsultēšanās, pa internetu, pa tiešo uh, kanālu un tā tālāk. Tas es <clears throat> man sākotnējas bažas, un tad informācija par informāciju patērētājiem. Mēs uzskatām, ka tā tiešām ir jāuzlabo informācija, ir vajadzīga labāks kvalitātes, protams. Iepriekšējā diskusija laikā es jau norādīju to, ka mēs neuzskatām, ka vairāk katrā ziņā nozīmē arī labāk, tāpēc ir vērts pievērsties tam pētījumam, kas šeit tik pieminēts. Un tad vēl arī uh, konfidenciāla informācija, visas informācijas paušana varētu arī maldināt. Um, uh, patērētāji. Mēs uzskatām, ka viņam jāsniedz tikai tā informācija, kas viņam reāli ir nepieciešama. Un tad vēl diskusijas par eh, atalgojumu, informācijas un informācijas par interešu konfliktu atklāšanu. Mēs iestājamies par to, ka jā, eh, atalgojuma forma tiek atklāta, vai tā ir kāda komisijas maksa vai pastāvīga auga tad arī tāda veida informācija, kurš maksā, kurš saņem maksājumu. Es domāju, tādā veidā tiek panāks nepieciešamais līdzsvers. Taču informācija jābūt vērtīgai, tādai, kas attiecinām uz konkrētu gadījumu, un te es gribētu norādīt, ka šeit mēs runājam par minimālo harmonizācijas režīmu. Tā tad ir jānosaka minimālās prasības, taču, protams, ņemot vērā to, ka Tā ir minimāla harmonizācija, jā, jāapzinās, ka ir jau dalība valstis un tā dirgi, kas jau ir mm, spērus soli tālāk, un tātad mums ir jādomā par šo kopīgu pamatu, par kur varam vienoties. Runājot par informāciju vēl, ja drīkst īsi vēlos pievērsties apdrošināšanas specifiskajām īpašībām. Es jau iepriekšējās debatēs uz to norādīju. Pat laban mums nav iespējas atainot apdrošināšanas īpatnības. Vēl es gribētu atgādināt, ka šīs direktīvas nav jāskata atsevišķi. Mēs arī strādājam pie maksātspējas instrumenta, vēl pie citas ietver direktīvas. Te ir arī paredzēta uh, informāciju pirms līguma slēgšanas, un tas ir saistīts ar to, par ko spriežam šeit, un arī šajā gadienā iestājāmies par to, lai informācija nebūtu maldinoša duplicēšanās dēļ. Un tad vēl arī attiecībā uz uh, patērētēm pieejamo izvēli un uz konsultēšanos Mēs uzskatām, ka nākotnē patērētājiem ir jāparedz iespēja nopirkt kādu apdrošināšanas produktu bez konsultēšanās, ja viņi uzskata, ka tāda viņam nav vajadzīga. Mēs no pieredzes zinām, ka daudzi patērētāji nemaz nevēlas saņemt uh, padomu. Bieži vien tas attiec uz vienkāršiem apdrošināšanas produktiem, piemēram, dzīvnieku, transporta līdzekļa, mājokļa apdrošināšana. Un šādos gadienos patērētāji ir pret to, ka viņiem uzspiež saņemt informāciju. Tātad mēs gribam paredzēt šādu iespēju bez konsultēšanās iegādāties šādu veidu produkts. Tad arī mēs iestājāmies par to, lai <clears throat> tiek saglabāta līdzinējā piekļuve produktiem. Atgādināšu, kā dažos uh, tirgos runa par to, ka patērētēm būs jāmaksā par konsultēšanos obligātā kārtā. Tad, ja šī konsultēšana ir obligāta paredzēta. Un nobeigumā nu, vēlos sacīt par konsistenci, konsekvenci, protams, e, tā atainojas gan apdrošināšanas starpniecības direktīvā, gan MIFID Mēs uzskatām, ka apdrošināšanas starpniecības instruments ir jāsaskaņo ar MIFID, lai izvairītos no nevienlīdzīgām prasībām, un arī mums ir bažas par to, ka ir pārāk daudz deleģēto aktu, runājot par uzlabotiem profesionāliem standārtiem, un nobeigumā par aptvērumu vēlos sacīt ka no mūsu viedokļa nav pamatoti iekļaut lose adjusting, jo mēs, eh, jo šie noteikumi, pielāgotie noteikumi nav daļa no, eh, no eh, šās darbības, ar kur mēs darbojamies, tātad nevajadzētu iekļaut aptvērumā. Paldies! Liels paldies, saka priekšstādātājs, pievērsīsimies tagad kārtī kungam un tad eh, pie no kungam, lai viņš komentētu arī par eh, apdrošināšanas starpniecības direktīvas priekšlikumu. Kārtī kungs, paldies priekšsādātē. <clears throat> Komentēšu Stēlers kundas ievadrunā sacītu. Mēs piekritam, ka pieeja um, apdrošināšanas starpniecības direktīvas divi Direktīvai 2 ir ļoti laba. Sākotnēji AMD šī direktīva bija ļoti sausa. Un tad, kad mēs uh, pieņemam lēmumu pārstrādāt šo tekstu, tad uh, bija skaidrs, ka tas tiešām ir nepieciešams, jo tekstām bija daži trūkumi, pēc iespējas mazāk trūkumu jāpieļauj, jo īpaši attiecībā uz tiešsaistē īsteno pārdošana. Un arī par Lūza Adjusted, kā sacīja uh, iepriekšējā runātāja. Mēs uzskatām, ka tie nav jāiekļauj apdrošināšanā. Galvenā problēma saistībā ar informācijas sniegšanu šajā ārkārtīgi um, konkurence veicinošajā tirgu uh, šī starpniecība uh, ir eh, ļoti plašs jēdziens. Un mūsu galvenās bažas saistīts ar to, jānodrošina, ka ir patērētājiem pieejam plašs izplatīšanas tīkls, eh, visdažādākie kanāli, un šis tirgus nedrīkst mm, būt kropļots eh, par labu vienai vai citai grupai, un jāizvairās no iespējama vertikālas integrēšanās, no kā tikai patērētē cietīs. Mēs uzskatām, ka ir apdrošināšanas starpniecības direktīvu pārskatīšana, jāro, jāskata patērētā aizsardzības uh, skatījumā kā vesela pakotne. Ir jāpanāk līdzsvars, šī ir būtiska pakotne. Runājot par izglītošanu, izglītību un standarts, jā, šie standarti ir jāievēro, mēs par viņiem iestājamies. Mēs uzskatām, ka informācijas sniegšana patērētēm ir būtisks svarīgs punkts, pamatoties uz katru līgumu atsevišķi pārdošanas vietā, jāraugās, lai informācija nebūtu pārāk plaša nevajadzīgi. Par to jau ar šeit bija runa. Ir būtiski komentāri par interešu konfliktiem. Ja nebija tieši, tad vismaz netieši AMD viens minēts šis uh, interešu konflikts. Tagad uh, jaunajā pārstrādātajā redakcijā ir tieši minēti. Šie konflikti tie ir jāpārvalda un jāmīkstina. Šādi konflikti atainojas jebkurā nozarē, un, protams, arī finanšu nozara nav izņēmums. Tātad šādu konfliktu, interešu konfliktu identificēšana un mīkstināšana ir būtiska un uz šiem konfliktiem katrā gadienā pārdodot produktu patērētēm ir jāstāst runāt par pārskatāmību vai caurskatāmību. Tā, protams, nozīmē daudz lietas. Pirmkārt, jāidentificē, kas jūs esat, kā vārdā jūs runājat, kā jūs tiekat atalgoti, kas jūs atalgo no kādiem avotiem. Un mums ir arī jāpieļauj tas, ka patērētājs varētu pieprasīt ziņas, sīkākas ziņas par atalgojumu. Piecu gadu garumā. Taču, kā sacīju sākumā, šajā tirgu valda mildīga, milzīga konkurence, tāpēc nevienu grupu šeit nedrīkst izolēt, citādi radīsies kropļojumi. Daži komentāri tik minēti par to, vai informācija par atalgojumu ir svarīgi attiecinām, bet mēs aizmirsām atšķirību, eh, kāda veida produkti šeit reāli tiek pārdoti. Tur runas par atšķirību starp dzīvību un nāvi. Un eh, atalgojuma atklāšana nedzīves attiecinot uz nedzīvi. Uh, dzīvības apdrošināšanas gadījumā es gribētu sacīt, cilvēki te pieņem tādu kā naivu pieeju. Viņi nezin, kas reāli notiek tirgu. Jā, es esmu mūsu lielās organizācijas priekšsādātājs, taču uh, Uh, apdrošināšanas jomā es ikdienas strādāju. Ja jūs man uzdot jautājumu, cik es saņemu uh, par mājas apdrošināšanu, jā, man komisija ir 20%. Taču, ja jūs jautāsiet par citām jomām, tad 20, 21, 22%. T un tas viss ir pareizi, taču šis un tas paliek noklusēts, ka patiesībā apdrošināšanas starpnieks uh, patiesībā īsteno visu darbu, apdrošinātājs paveic visu darbu un bankas tikai iekasē. Es nedomāju, ka šī informācija patērētājiem ir svarīga, taču, ja patērētājs vēl šādu informāciju iegūt, tad jāparedz viņam šāda iespēja. Taču, ja jūs visu slogu uzliekat eh, šim eh, starpniekam, tad patiesībā viņš būs tikai zaudētājs šajā tirgu, kur valda ārkārtīgi sīva konkurence. Taču ik gadu atjaunojot līgumu ārkārtīgi šādā aktīvā tirgu, patērētēm nav jāsaņem viss tā informācija un es kā starpnieks uzskatu, ka manās interesēs, katrās attiecībās ar katriem, katru no klientiem, ir patiesībā e, e, e, intereses, kas ir e, visu mūžu garumā. Tā vēlas bankas, tā vēlas citi uzņēmumi, lai e, šīs attiecības ar klientu turpinātos visu mūžu garumā. Līdz ar to man ir bažas par to, ka šajā direktīvā aptvērums ir jā, aptvērumu jābūt pēc iespējas plašākam, jābūt ir ļoti nedaudziem izņēmumiem, konkrētos gadījums informācija, eh, kas ir jāsniedz klientiem, eh, ir būtiska, tā jābūt attiecināmais konkrēto gadienu, un tā jānotiek pārdošanas Mm, brīdī, un, tad, un vēl es domāju, ka interešu konflikti ir jāpārvalda tādā veidā, ka tiek sniegta klientiem informācija, lai viņi pavisam labi saprastu, uz kā pamatojas e, šīs konsultācijas personīgais padoms pārdošanas vietā. Tātad mans pamatbažas jebkāda veida šādos tiesību aktos ir tāda, lai visos, eh, visajās dažādajos distribūcijas kanālos tiktu nodrošināt vienādi noteikumi. Ja jūs to nepanāksiet, tad iespējams jūs iznīcināsiet simtiem tūkstošu mazo starpnieku Eiropā, kas ikdienas strādā ar klientiem, sniedzot viņiem svarīgus pakalpojumus. Paldies! Lielas paldies, atpriekšsēdētājs! mazliet eh, pārsnieguši šīm sarunām paredzētos laikus, taču mūs tiešām interesē jūsu komentāri. Tagad, Bierņo kungs, varbūt jūs varētu izteikties pēc iespējas īsāk, lai būtu uh, vēl desmit minūtes noslēgu vārdiem. Es saprotu, ka Hadzimar Kakis kungs gribēs izteikties arī Stēlers kundze. Bierņo kungs, lūdzu. Eh, Paldies. Vispirms runāšu par interešu konfliktu, jo tas tiešām ir aktuāls šobrīd, un pēc tam runāšu par aptvērumu. Runājot par interešu konfliktu, mēs pilnībā piekrītam Okslīkunga teiktam, proti, ka informācijas sniegšana nekādā veidā nelikvidē interešu konfliktu, ne arī tā kaitīgā sekas patērētājiem un tirgum kopumā. Viss Pirms ir starpnieka atalgojums. Tas var būt mazs uzņēmums, kā to skaidroja kārtīkums, vai banka. Šis atalgojums vai atlīdzība var ievērojami ietekmēt sniegtā pakalpojuma kvalitāti mēs vēl nesam runājuši par no, atalgojumu, kas ir balstīt uz nosacījumiem. Tad šis uh, atlīdzības līmenis ir piesaistīts ar noteiktu apgrozījuma apjomu uzņēmumā, ne tikai attiecībā uz uh, apdrošināšanu. Līdz ar to visi uh, konsultanti ir ieinteresēti palielināt kādu noteikta uzņēmuma apgrozījumu, pat varbūt tie nav tie labākie nosacījumi uh, patērētājiem varbūt nav arī vissliktākie, bet tomēr šāda, šāda situācija ietekmē gan patērētāja situāciju, gan uzņēmuma situāciju. Teiksim, ja ir kāds uh, jauns uzņēmums, kas vēlas iekļūt tirgu, ja lielie uzņēmumi strādā ar šādām metodēm. Otrs uh, no, ar nosacījumiem saistīts atlīdzības veids ir tāds, piemēram, Bēģijā tāds tiek izmantots, ka atlīdzība ir atkarīga no apdrošināšanas atlīdzības pieprasīšanas gadījumu skaita. Un ja jūs būsiet starpnieks šādā gadījumā, tad tādos diskutablos jautājumos jūs noraidīsiet klienta pieprasīto apdrošināšanas atlīdzību, lai darbotos jūsu Uh, uzņēmumu interesēs un rezultāti ir ļoti negatīvi tirgu. Šie ir piemēri, kas liecina par to, ka ir jāatsakās no uz nosacījumiem balstītas atlīdzības, kas uh, ir pretrunā ar klientu interesēm. Tālāk. Um, uh, MIFID direktīvā ir paredzēts uh, darbinieku darbinieku atlīdzības veids uh, bankās uh, vai citos uzņēmumos, tur nekas nav teikts par atlīdzības veidu. Tā tad var darīt, ko uzņēmums vēlas, var izmantot jebkādu veidu stimulus. Ja tiek sasniegts noteikts apgrozījuma apjoms, ja teiksim, vācu uzņēmums uh, Uh, piedāvā ceļojums uz Būdāpeštu vai kādu rokas sprādzi vai kaut kādus citus uh, papildu stimulus. Viss ir iespējams. Bet uh, atlīdzība nosakot konkrētu sasniedzamos mērķus ir ļoti bīstama pieeja, jo kas tad gal galā šo atlīdzību finansē, tas jau gal galā ir patērētājs, un patērētājam ir tiesības zināt, kas par ko maksā. Protams, kamēr nav likvidēti visi interešu konflikti, ir jāsniedz informācija, un mēs nepiekrītam tam, ka uh, tikai šie informētie patērētāji atbildīgi par informācijas saņemšanu. Varbūt, ka viņiem nemaz šāda informācija nav vajadzīga, ja viņi ir labi informēti. Informācija varbūt ir vajadzīga citiem patērētājiem. Tālāk par aptvērumu. Direktīvā par apdrošināšanas starpniekiem bija, pirmajā variantā bija izslēgta uh, um, konkrētu preču pārdošanas apdrošināšanu, teiksim, kā tas attiecas uz telefonu, mobilo telefonu pārdošanu vai ceļojumu apdrošināšanu. Tagad uh, šāda veida apdrošināšana ir iekļauta arī um, automašīnu nomai, bet ar atvieglotiem nosacījumiem, atvieglotām prasībām. Teiksim, ja runājam par uh, priekšmetu apdrošināšana, teiksim, ja tas ir mobilais telefons, kad jūs pērkat, mo pērkat mobilo telefonu, jums piedāvā apdrošināšanas līgumu, bet neskaidro jums, kādi ir izņēmumi. Un šī apdrošināšanas iemaksa ir diezgan liela. Un jūs nezināt, ka šeit ir varbūt divi starpnieki, kuri saņem 50% no šīs iemaksas. Jūs nesat neapzināties, ka jūs pērkat uh, dārgu un varbūt pat nevajadzīgu pakalpojumu. Tam ir jābūt direktīvas aptvērumā, bet ir uz šāda veida apdrošināšanu arī jātiecina visi informācijas un patērētāju aizsardzības nosacījumi. Tāpat uh, ceļojuma apdrošināšanas gadījumā arī netiek izskaidrot izņēmumu attiecībā uz dažādajām veselības problēmām, kaut gan tas taču ir uh, būtībā uh, apdrošināšanas mērķis, un tādēļ ir jāsniedz kat, par katru apdrošināšanas veidu pilnīga informācija un arī informācija par starpniekiem. Un ja es nekļūdos, tad šajā uh, tas ietilps gan šīs direktīvas, gan patērētāju aizsardzības direktīvas aptvērumā. Ja šīs jautājums tiek izslēgts no abām direktīvām, tad radīsies caurums likumdošanā. Paldies! Well, clearly this, this, uh... Šī direktīva, kā mēs dzirdējām no ekspertiem, viņu dzīvi patiesībā sarežģīs nevis atvieglos, jo šis jautājums ir sarežģīts. Ja mēs tagad um, atgriežamies pie tiem dažiem uh, deputātiem, kas vēl ir zālē, Čacimā Kakis kungs varbūt vēlēsies izta, uzteikt uzstāties pirms Tailers kundze. Pavisam īsti trīs pozitīvi aspekti, par ko vēlējos runāt. Atbalsts Tailers kundzi ir eh, papildinātas definīcijas. Otrajā pantā mēs to atbalstām tāpat atbilstoša profesionālā kvalifikācija ir jautājums, ko mēs atbalstām. Ja uh, apdrošināšanas brokerim ir laba uh, izglītība, tas ir ļoti svarīgi, produkti ir pietiekami sarežģīti, tādēļ cilvēkam, kas tos pārdod, ir jābūt pietiekami zinošam. Protams, ir jābūt arī kontrolēm, valsts kontrolēm, kā tas ir minēts 8. pantā. Tāpat mēs eh, atbalstām to, ka informācija tiek piedāvāta pēc pieprasījuma. Es domāju, ka tas principiāli uh, Eh, nenozīmē automātisku aizsardzības līmeni patērētājiem. Protams, nevar arī sagaidīt, ka patērētājs uzdos pareizos jautājumus. Eh, starpniekiem ir jāpiedāvā informācija nepastarpināti eh, brokeriem. Stēlers kundze to ir nedaudz koriģējis un arī daži kritiski vārdi. Tas attiec uz pielietojuma jomu ir jāprecizē pie kā tad Eh, uz ko tas attiecas, eh, vai uz visiem apdrošināšanas kompānijā strādājušiem, vai tikai tiem cilvēkiem, kam ir tieši kontakts ar klientiem. Tas īsti priekšlikumā nav saprotams. Paldies! Good. And from my side, I think... Uh... Paldies no savas puses. Uz savas grupas vārdā varu teikt, ka šī uzklausīšana ir bijusi tiešām liederīga un es atsaukšos uz apdrošināšanas ekspertu teikto par samērīgumu un par plašo produktu klāstu, kas šeit ir iekļauts. Un, uh, tie ir arī sarežģīti produkti, un mums ir jābūt uh, kaut kādam samērīguma kritērijam. Ja, teiksim, tiek pērkta kāda lēta apdrošināšana, teiksim, kādam, kādai iekārtai, traktoram, un um, to veids neliels starpnieku uzņēmums, tad varbūt nav nepieciešama visu informācijas atklāšana šajā gadījumā. Uh, uh, tāpat uh, šīs uh, prēmijas, uh, kas ir, uh, kas ir izmaksātas apdrošināšanas brokeriem, varbūt tas arī ir tāds sarežģīts jautājums, bet mums ir arī jārūpējas par to, lai netiktu kropļots tirgus par labu vienam starpniecības veidam, nevis otram. Un, ja mēs runājam par uh, mājas lapām, kur par nekā nedarīšanu tiek saņemta atlīdzība, un, un otras puses ir cilvēki, kas reāli strādā ar klientiem. Kā atspoguļot šo situāciju likumdošanā, kā klienti to var izvērtēt? Mums nevajadzētu arī pārspīlēt informācijas sniegšanas aspektu, lai uh, nenostādītu klientus neizdevīgākā situācijā. Tā tad ir eh, šeit jāpanāk līdzsvars starp šiem, šīm divām galējībām. Protams, ir arī jāatspoguļo interneta arvien plašāk izmantošana apdrošināšanas jomā. Tās uh, interneta vietnes kur uh, ar uh, tādu uh, saukli salīdziniet tirgus piedāvājumus, arī ir pelnījuši mūsu uzmanību, jo ne, nevar jau vienmēr būt pārliecināts, ka šī tirgus piedāvājumu analīze ir patiešām veikta godīgi. Stailers kundze, man šķiet, jūs priekšā nav viegls uzdevums uh, šajā apdrošināšanas tirgus jomā. Dod jums vārdu. Man nepareizi bija paredzēts šis grozījuma iesniegšanas termiņš 7. janvārs. Patiesībā tas ir 22. janvāris. Varbūt nebija tik plaša deputātu pārstāvniecība šeit, bet mūsu eksperti ļoti kvalitatīvu informāciju mums sniedza un mēs runājām par šiem sarežģītiem jautājumiem, kas būtu jāpad jādara skaidri. Protams, visi vēlas caurskatāmību, atklātību, bet kā nodrošināt, lai tas būtu klienta interesēs. Un arī, ja mēs domājam par atšķirībām starp dzīvības un nedzīvības apdrošināšanu. Un tas, ko jūs teicāt par lieliem lielākiem spēlētājiem šajā tirgu. Mūsu komiteja ir daudz darījusi, lai atbalstītu mazos un vidējos uzņēmumus, un līdz ar to tagad mēs varam apdraudēt dažus no tiem sasniegumiem, ko mēs esam panākuši. Uh, ir uh, arī tādēļ jādomā par uh, sniedzamo informāciju. Galu galā mēs taču vēlamies lai patarētāji būtu ieguvēji, lai viņiem uh, būtu pieejama nepieciešamā informācija un lai šeit pieeja būtu saskaņot ar citiem tiesību aktiem, pie kā mēs šobrīd strādājam, un tas ir ļoti būtiski. Es uh, gribētu lūgt mūsu runātājiem uh, varbūt sniegt konkrētus ierosinājumus deputātiem, konkrētus grozījumus par šiem aspektiem. Un kad mēs sapulcēsimies kopā ar ēnu referentiem, mums jau bija šāda sanāksme pirms Ziemassvētkiem, bet mēs tiksimies vēlreiz, tad es gribētu lūgt kolēģus varbūt uh, noskaidrot situāciju priekšsēdētāju konferenci ar ekonomikas komiteju. Patiesībā mums vajadzētu strādāt roku rokā, bet tagad uh, šķiet, ka nav vienotas izpratnes. Uh, um, ekonomikas komitejā ziņojums ir pieņems vācu un šķiet dāņu uh, valodā, bet mēs vēlētos zināt arī, kas, eh, kas notiek šai komitejā, saņem pilnīgu informāciju. Un eh, es gaidu eh, kolēģu grozījumus, pateicos par jūsu, par to, ka atvēltāt laiku šim darbam. Protams, ir sarežģīts darbs mūsu komitejas sekretariātām visu darbu mums tā veiksmīgi organizēt, bet es pateicos mūsu līdzstrādniekiem un deputātiem. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētājs, paldies par to, ka jūs vadāt šo darbu, un neklātienē pateicos arī pancēri kungam. Tā, tad grozījuma iesniegšanas termiņš 22. Sept, janvāris un 20. februārī mēs izskatīsim kompromisus un balsojums notiks 23. martā, un mēs darīsim, cik vien būs mūsu spēkos, lai aizstāvētu mūsu grozījumus par spīti saspringtajām darba grafikam, to gan es nespēju ietekmēt. Bet jūs redzat, cik nopietni mēs um, izturamies pret šo jautājumu. Un es arī pateicos mūsu ekspertiem par to, ka viņi veltīja mums savu dārgo laiku. Es tikai gribēju norādīt, ka komisija ļoti uzmanīgi seko mūsu darbām. Es jūs neiepazīstināju ar visu komisijas komandu, kas, eh, kas arī piedalās šai darbā. Uh, bet mēs vēl atgriezīsimies pie šiem jautājumiem. Šobrīd komisijai nebija paredzēts uzstāšanās laiks, tā kā mūsu rīcībā ir vēl eh, vai, vairāk nav laika, tad jāsaka, ka sēde ir slēgta. Mēs tiksimies atkal 23. un 24. janvārī, balsosim par svarīgiem jautājumiem. Ceru, ka zāle būs pilna deputātu, kas teiks nepacietībā balsot, un tagad eh, es domāju, ka ir laiks doties pusdienās uz redzēšanos.